Dear colleagues, please. Kolēģi. Thank you. Um, I would like uh, to thank. Gribētu mūsu vidū sveikt visus runātājus, kas šodien piedalīsies mūsu publiskajā uzklausīšanā par eh, banku pakotni. Paldies, ka esat eh, pieņēmuši mūsu uzaicinājumu. Un tik tiešām šī uzklausīšana mums ir ļoti būtisks brīdis, gatavojot ziņojumus. <coughs> Lai varētu uzsākt eh, likumdošanas procedūru no parlamenta puses. Šī ir ļoti būtiska joma, kas ir svarīga, lai uzlabotu noregulējumu un banku savienības darbību. Es domāju, ka mēs eh, sākam darbu uz tādu ļoti laba pamata. Gribu teikt paldies komisijai par uh, labiem priekšlikumiem. Tie ir tikuši prezentēti. Un es domāju, ka nav jau eh, vērts aprakstīt šo priekšlikumu un pakotnes kopējo saturu. Iespējams, noderīga būs informācija, ka mēs esam eh, jau nolēmuši darboties pātrinātā režīmā. Un, mūsuprāt, tas ir tāds uh, prātīgs lēmums. Mēs gan vēl neesam vienojušies par to, ka varētu pātrināt skatīt uh, citus jautājumus uh, pakotnē, piemēram, par uzraudzības jautājumiem, bet pie šī jautājuma drīz vien atgriezīsimies. Un cerams, ka arī šīs diskusijas mums palīdzēs turmākajā darbā. Nu, kā jau es teicu, banku pakotne ir ārkārtīgi svarīga. Noteikumu racionalizēšana un eh, labāka īstenošana ir ārkārtīgi svarīga, lai uzlabotu banku noregulējuma režīmu un padarītu to uzticamāku. Es domāju, ka mums tik tiešām vajadzētu koncentrēties uz šiem jautājumiem, turpmākajos mēnešos un uh, turpmākā gada laikā. Sāksim padziļinātāk domāt par uh, banku sanācijas noregulējumu. Bet te pašā laikā ir jāpatur nošķirti banku sanācijas un noregulējuma elementi un vienotā Eiropas noregulējuma jautājumi. Tāpat ir jādomā arī par riska pārvaldības pasākumiem, un jādomā par uh, labāku finansējumu reālajai ekonomikai. Ir skaidrs, ka arī mūsu darbs palīdzēs uzlabot uh, banku noregulējumu, un es sagaidu, ka šī publiskā uzklausīšana dos mums vēl vairāk vielas pārdomām, lai mēs varētu nākt klajā ar kvalitatīvu rezultātu. Došu sākumā vārdu mūsu diviem ziņotājiem. Katram pa piecām minūtēm. Pirmais būs ziņotājs par banku sanācijas un noregulējumu direktīvu Gunārs Okumans. Paldies! Un gribu sveikt arī mūsu viesus šodien. Manuprāt, ir svarīgi sākt ar to, ka pēdējos piecos, sešos gados esam e, piedzīvojuši ļoti apjomīgu likumdošanas e, procesu e, banku jautājumos, kapitāla prasību regulu un direktīva, viens no šiem elementiem, banku sanācijas un noregulējuma direktīva, un mums ir arī daudz citi tiesību akti, kas ir ievērojami mainījuši Eiropas finanšu tirgus situāciju. Es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka tagad sparam nākamo soli. Mums tādējādi ir iespēja konstatēt, ko tad esam sasnieguši un kādas varētu būt problēmas. Es domāju, ka tiešām interesanti būs uzklausīt dažādos paneļu locekļus šodien, kā viņu prāt uh, norit nu, īstenošana un kāda ir viņu pieredze praksē ar dažādiem tiesību aktiem. Mēs redzam, ka, piemēram, banku sanācijas un noregulējuma direktīva eh, dažos gadījumos ir tikus pārbaudīta praksē. Eh, būtu labi dzirdēt eh, pieredzi šai ziņā un arī dzirdēt to, kā tiesība akti ir tikuši īstenoti dažādās dalībvalstīs. Un iespējams, ka varētu ko vairāk dzirdēt arī par problēmām, kas var izrietēt no atšķirībām interpretācijā un īstenošanā. Runājot par banku sanācijas un noregulējumu direktīvu, ļoti būtiski ir eh, pieturēties pie eh, tirgus disciplīnas, ko šai direktīvai būtu jānodrošina. Proti, ik viens, kurš eh, investē bankā, kurš veids kaut kādus ieguldījumus, viņam būtu jāapzinās, ka ir risks un ka naudu var zaudēt. Mēs redzam arī finanšu uzraudzības dinamiku tirgū. Bankas tiek uh, izvērtētas un tiek izvērtēti riski, ko tās uzņemas. Viena no problēmām, ko mēs esam konstatējuši, uh, realitātē darbojoties ar banku sanācijas un noregulumu direktīvu, proti deponentiem šķiet, ka viņu kapitāls nav zaudējams, lai gan eh, šāda iespēja pastāv. Nu, lūk, un eh, es domāju, ka šī procesa rezultātā būtu jāvieš lielāka skaidrība attiecībā uz to, ka nav nekādu izņēmumu. Tāpēc vien kā atsevišķi parādi vai eh, kapitāls ir veidots tā, visas eh, kapitāla daļas ir iespējams zaudēt, un neviens no tām nav absolūti riska drošas. Nu, lūk, es gribētu citēt komentārus šajā jautājumā. Tāpat arī teleka ieviešana šai sistēmā ir jāizteno tā, lai mēs nodrošinātu to, ka parādi varētu tikt eh, gala rezultātā atmaksāti. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums. Un tas parādās arī dažādajos dosijē. Tas ir eh, minēts eh, gan kapitāla prasību regulā, gan direktīvā, un arī banku sanācijas un noregulējuma direktīvā. Mēs esam eh, runājuši par to, kā to visu panākt, es un arī Sīmena kungs, kurš ir ziņotājs par uh, otro pakotnes daļu, esam diezgan apņēmīgi. Es domāju, ka paturēt prātā vajadzētu sakojošo. Man ir vēl desmit sekundes laika, vai ne? Nu, lūk, jūs tā skatāties uz mani, kā man jau laika vairs nebūtu. Lūk, mums arī ir nepieciešama disciplīna. Bet, nu, es skatos, skatos pulkstenī, tā kā es ceru, ka priekšādātājs arī neapdraudēs uh, disciplīnu. Es gribētu nodrošināt to, ka mums ir tāda sistēma, kas vienlaicīgi nodrošina stabilitāti un arī dinamisku finansējumu Eiropas uzņēmumiem. Nu, lūk, un priekšādētāji, jūs uh, redzēsiet, ka es tagad esmu iztērējis tikai 20 sekundes vairāk, un tas viss sākās ar to, ka jūs tā cieši uz mani paskatījāties. Paldies! Paldies ziņotājiem! Pīteram Zīmenam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties visiem dalībniekiem par to, ka viņi pie mums ir um, atbraukuši, un šos ievadu vārdus lūdzu atrēķiniet no mana uzstāšanās laika. Liels paldies! tātad, kā esat uzklausījuši mūsu uzaicinājumu, banku pakotne ir ļoti būtiska un tas ir šajā sasaukuma periodā visplašākais, visaptverošākais tiesību akts. Tātad Bāzeles komiteja un um, ir um, apstiprinājusi normas, kas, eh, izstrādājusi normas, kas ir jāievieš, un eh, tagad ir eh, pā, jāizskata um, noteikti tiesību aktu pātrinātā procedūra. Mums ir ļoti svarīgi, ka jūs esat šeit un es kā referents uh, uh, esmu identificējis atsevišķas tēmas, kas, manuprāt, ir visvarīgākās šajā kontekstā, un par to gribu runāt, jo pēc tam nebūs iespējas uzdot jautājumus. Tad vispirms vienoti spēles noteikumi un samērīgums. Uh, tātad šeit ir runāts pēc iespējas vienotiem noteikumiem, bet diversificētajā banku tirgu to grūti panākt. Uh, un tādēļ ir uh, grūti noteikt vienotus uh, noteikumus visus um, ieviest un arī uh, var, teiksim, pietrūkt līdzekļu to visu īstenot. Un runājot par uh, banku apvienošanos. Es tagad lasu par to Fra Frankfurter Algemeine Cētun, ka mazās bankas, kuras gribētu tagad apvienoties, ir kļuvušas par regulējuma vai par noteikumu upuriem, un tas ir ļoti grūti. Komisija e, e, piedāvājumā būtu jāņem vērā samērīguma princips, un te varētu iet atsevišķos punktos e, tālāk bet eh, arī ir jādefinē jautājumi, kuros nekādus papildus atvieglojumus nevajadzētu paredzēt. Mums eh, tā tad interesētu arī eh, tas, kā tiek ņemts vērā risks un riskām paaugstinoties, varbūt būtu jānosāk stingrākas prasības. Es gribētu uh, Eh, tātad eh, Triodos un eh, Der Erste banka pārstāvim Traihlam jautāt, kur ir iespējams paredzēt atvieglojums mazām banku iestādēm, kur jūs tādas vēlētos saņemt. Un jauninājumi CRACRD tā tad varētu radīt lielākus izaicinājumus, it īpaši mazām bankām. Tā Societe Generāla norādīja, ka individuāli risks tiek aprēķināts tikai lielām bankām un mazām bankām izmantos uh, tādus standartizētus riska apņa, aprēķināšanas metodes, bet eh, var eh, tiek apgalvots, ka eh, ja būtu ka mm, nav iespējams noteikt pilnīgi vienādu spēles noteikums, ka tas, ka būtu zināmas priekšrocības tad tieši lielām bankām, kuras šos noteikums ietekmētu. Un no bankām mēs dzirdam, ka ziņošanas pienākumi kļūst ar vienā eh, lielāki, eh, stingrāki attiecībā uz bankām no eh, lieliem un mazajām banku iestādēm ir tāds ierosinājums, ka varētu izveidot varbūt tādu centrālu datu bāzi, kur visi ievadītu datus un uzraudzības iestādes, ja tām tie nepieciešami, varētu tad šos datus iegūt no šīs centralizētās datu uh, bankas, un tad varētu izvairīties no tā, ka vajadzētu Uh, divkārt sniegt uh, informāciju, un tas arī palīdzētu uzlabot uzraudzību. Vai jūs prāt, tas ir iespējams, kāds ir jūsu viedoklis? Liels paldies! Paldies! Tagad eh, sāksim eh, uzklausīt mūsu viesu prezentācijas. Pirmais ir Andrejā Enrijā no Eiropas Banku iestādes. Paldies priekšsēdētāji Eiropas Banku iestāde augstu vērtē komisijas priekšlikumu pārņemt uh, starptautiskos standārtus ir Uh, sagatavot virkne ziņojumu, uh, tā skaitā par minimālām prasībām attiecībā uz saistībām. Mēs uh, analizējam, kā starptautisko standārtu ieviešana ietekmēta Eiropas banku tirgus, kā tas ietekmētu uzņēmēju darbības modeli un kredītu izsniegšanu SM e, e, MVU un vispār Eiropas ekonomikai kopumā. E, mūs priecē tas, kā komisija ir uh, lielā mērā ņēmusi vērā mūsus ieteikums. Ir atsevišķi punkti, kur uh, komisijas priekšlikums atkāps no starptautiskiem standartiem, uh, atvieglojot prasības noteikta veida darījumiem un iestādēm. Uh, un ir jāparēdz uh, pilnvaras Eiropas Banku iestādai uzraudzīt to, kā šie izņēmumi darbojas vienotā tirgu CRD, CRR. Uh, uh, attiecībā uz uh, mazāk sarežģītām iestādēm. Komisijas priekšlikumi ir vērsti arī uz slogu, kas tiek likts uz mazāku banku pleciem par ziņošanu līdztekus Eiropas vienotāju ziņošanas sistēmai. Mēs esam arī pauduši bāžas un ka ir gājis priekšlikums tālāk, Uh, attiecībā uz šīm uh, prasībām un prasībām uh, uz mazākām bankām. Šeit prasības ir nesamērīgas, ņemot vērā riskus, ir jāsaskaņo vienotie noteikumi ar diferencētu izpildes procesu un ir jāpanāk uh, vienkāršošana uh, attiecībā uz uh, vienoto noteikumu grāmatas ieviešanu. Attiecībā uz trešo pīlāru mēs uh, atzinīgi vērtējam grozījums, jo pašreizējā otrā pīlāra noteikuma īstenošana Eiropas Savienībā ļoti atšķiras kā, nu, starp valstīm. Mēs uh, balstāmies savā atzinumā uz kapitāla prasību direktīvas um, īstenošanu pēdējo gadu laikā. Mums ir jāpā, jānosaka juridiski saistības saistošas prasības un kapitāla ieteikumi, lai uh, varētu uzraudzības iestādes paust viedokli attiecībā uz stresa testiem un to apstākļiem. Mēs uzskatām, ka pašreiz atbildīgās iestādes nevienmēr konsekventi izmanto stresa testa rezultātus Dažas, eh, dažos gadījumos tiek eh, testa rezultāti izmantot, lai veidot kapitāla buferi, bet citi eh, rīkojas saskarā ar otrā pīlāra prasībām. Būtu jārosina lielāka konverģence uzraudzības praksē. 2016. Uh, uh, gada decembrī publicētajā ziņojumā mēs runājam šie, par šiem jautājumiem uh, attiecībā arī uz tīlāku prasībām. Mums būtu jāpieturas pie BRD pieejas krīzes pāraudzībā. Mm, ja institūcijai ir nepieciešama valsts palīdzība, tad tā būtu jāuzskata par uh, tādu, kas ir uz uh, uh bankrota robežas, kam nepieciešams īpaši atbalsts, runājot par preventīvo uh, rekapitalizāciju. Eh, tas ir saistīts ar aktīvu kvalitātes problēmu, kas joprojām kavē ekonomikas attīstību Eiropā. Būtu jāsa Uh, gatavo uh, nacionālie pasākumi, lai novērstu tirgus uh, sabrukumu un sanācijas pasākumus. BRD prasību ievērošana radītu lielāku saskaņotību iekšējā tirgu attiecībā uz noteikumu īstenošanu. Uh, Mēs uh, uzskatām, ka jāstrādā pie uh, efektivitātes un uh, uzticamības nodrošināšanas BRD kontekstā. Paldies, Daņēlē. Nu, ī tagad vārds. Eh, Daniela Nui ir uzraudzības padomes eh, vadītāja. Paldies, priekšsēdētāji. ECB e uzskata priekšlikumu pār saulaicīgu un nepieciešamu. Mums ir jāturpina strādāt šajā virzienā, veidojot eh, stabilus noteikumus un jāņem vērā arī progress, kas ir panākts Eiropas finanšu integrācijā. Eh, eh, pirmkārt, Eh, mēs vēlamies ieviest starptautiskus, uzlaid, eh, vairākus starptautiskus uzraudzības standartus. Otrkārt, mēs apsveicam pārmaiņas, eh, kas ir paredzētas atrisināšanas ietvaros, pārskatot MRL ietvarus, ir spērts solis pareizajā virzienā. Tāpat, treškārt, mēs apsveicam harmonizētas kategorijas parādiem ieviešanu, Mēs uzskatām, ka šī reforma ir jāvies, jāievieš maksimāli drīz, lai e, kredīti iestādes varētu sagatavoties jaunajām prasībām. Turklāt mēs uzskatām, ka papildus jaunajām prasībām ir jāievieš Eh, vispārīgā preferenču bāze, eh, ko varētu izmantot Beilin gadījumos. Tāpat mēs apsveicam ciešāku prudenciālo uzraudzību finansiālām uzņēmumiem un banku grupām, kas atrodas Eiropas Savienībā. Tomēr ir vajadzīgi daži grozījumi, lai mazinātu fragmentācijas risku to starp uh, Eiropas eh, eh, uzraudzības kompānija, kas eh, tiktu atsevišķos gadījumos paredzētu. Un visbeidzot, mēs esam paredzējuši efektīvākas kapitāla pārvaldības iespējas Eiropas Savienībā un mēs esam pārliecināti, ka dažādi atcelšanas pasākumi ir vietā, neradot lielāku risku. Tomēr ir atsevišķas jomas, kurās ir jāpanāk lielāka uzlabošanās. Pirmkārt, jāpanāk, uh, tas, lai uzraugošajām struktūrām būtu to rīcībā nepieciešami rīki riska mazināšanai. Ne visas situācijas var tikt paredzētas likumdošanās, un ne visus riskus var izmērīt ar pirmā pīlāra palīdzību, tāpēc ir nepieciešama adekvāta uzraudzības sprieduma pakāpe un attiecīgas darbības. Šajā sakarā ir piedāvāta li, uh, likumdošana otrajā pīlārā Otrā pilāra riska samazināšana ir nozīmīga, tomēr nevajadzētu iz, eh, piedāvāt viens izmērs dar visiem pieeju, tāpēc. Ir arī nepieciešams Eh, paredzēt eh, kopīgu taustāmu pamat kapitālu. Turklāt mūsu pieredze rāda, ka ir atsevišķi esošie instrumenti piemērotāki. Otrkārt, nav paredzēta adekvāta harmonizācijas politika Eiropas līmenī ir pilnvaras, lai paredzētu atsevišķus kapitāla atvilkumus, lai mazinātu risku. Piemēram, tas attiec uz gadījumiem, kad toksiskie aizdi, aizdevumi neapdraud jaunu aizdevumu izsniegšanu. Otrkārt, atkāpes no starptautiskiem standartiem ir jāizvērtē un jāanalizē cik tālu tas atbilst eh, vispārīgo noteikumu piemērošanu Eiropas specifikai un neapdraud kopīgo darbību, to var pieļaut. Tomēr ir rūpīgi jāizvērtē atkāpi no starptautiskajiem standartiem. Uh, Ceturtkārt, neatvainojiet, piektkārt sakarunātāji par soļiem e, ceļā uz vairāk proporcionalitāti ir piemēroti mazākām un vienkāršākām bankām. Mēs atbalstītu e, samazināt tā saucamo granularitāti un nevis biežumu. Bankas nosūta šo informāciju Tas ir ir nepieciešams labākam Eiropas e, ietvaras, ietvara harmonizēšanas e, e, īstenojumam. Sestkārt. Runājot par IFRS 9, noteikumi tiks ieviesti, kā jūs zināt, nākošā gada janvārī. Un visbeidzot, mēs gribētu padarīt skaidrākus agrīnās intervences pasākumus, lai tieši piemērojamie noteikumi būtu labāk īstenojami. No manas puses tas ir viss, un es esmu izsmēlus sev atvēlēto runas laiku. Paldies! Nākošais runātājs ir Dominiks Laborģē no vienotās satrisināšanas padomas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies godājumiem parlamenta deputātiem par iespēju izteikties šajā sesijā, kurā mēs runājam par ļoti svarīgiem uh, pasākumiem. Es uh, jau esmu iztērējis 15 sekundes no savas uzstāšanās laika sakrunātājs, tāpēc Es uzreiz ķeršos, vērsim pie ragiem un koncentrēšos uz atrisinājumu pasākumiem un nevis uzraudzības paketi. Mēs apsveicam komisijas Emrela uh, pārskatī, piedāvāto pārskatīšanu, un mēs vēlamies pateikties komisijai par veikumu. Komisijas priekšlikums uh, piešķir lielāku skaidrību tam, kā starptautiskie telaks standarti tiek īstenot Eiropas kontekstā, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi mūsu izpratnē. Komisija piedāvā starptautisko telaks standartu kā pirmā pilāra daļu MRLA ar papildus otrā pilāra prasībām. Un ir svarīgi tas, lai mēs, kā jau iepriekš uzsvērām to, cik svarīga ir vienlīdzīgs, sistēmis, vienlīdzīgs sistēmiskais svarīgums. Un tāpēc mēs apsveicam to, ka Ebrela paketi skaidri norāda to, kā vienotas spēles noteikumi starp visām salīdzināmām institūcijām Eiropas Savienībā, cik tā ir nozīmīga. Tāpēc mēs atbalstām Eiropas Banku iestādes ieteikumu e, paplašināt obligāto subordināciju, un mēs atbalstām pirmā pilāra prasības, cik E, tām sistēmiskām institūcijām. Es domāju, ka tas būtu noderīgi parlamentam, lai e, Eiropas parlamentam, kurš pievērst lielāku uzmanību šīm jautājumam. Tāpat ir būtiski paturēt esošo elastību, lai adaptētu MRL kvalitāti attiecīgajām stratēģijām un institūcija maksātspējai. Mēs redzam, ka ir zināmi ierobežojumi, un mēs vēl neesam pārliecināti par to noderību. Šeit ir runa pār startautiskām prasībām, kas ir ieviešanas. Uh, par eh, MRL otro pilāru. Ir nepieciešama elastība un piemērots līdzsvars, lai varētu ņemt vērā um, ieilgušas pārējas risku. Par kredītu hierarhiju runājot, kā jau norādīju, Daniela, ir šīs dosie jāpadara par prioritāru un jāparedz juridiska skaidrība. Tas ir būtiski MRL gadījumā visām bankām. E, priekšlikumam ir jābūt gan robustam un nedrīkst atstāt nekādas divdomības, ja mēs vēlamies veiksmīgu nacionālo pieeju. Par moratoriju rīku mēs redzam, ka tas rada aizvien lielākas bažas. Šis ir ļoti būtisks apsvērums. Pārāk šaura pieeja varētu apgrūtināt šī rīka izmantošanu. Un visumā mēs gribētu paturēt atrisinā, spēka atrisināšanas moratoriju ņemot vērā faktu, ka e, būs pēc moratorijas sarežģīti atjaunot e, maksāt spēju un piedāvāt risinājumu. Tomēr tas ir vajadzīgs labākais e, un efektīvākais sadarbībai. Tāpat mēs gribētu iekļaut vispārīgu klauzulu par pilnvarām, kas būtu noderīga harmonizējot noteikumus šajā jomā. Tāpat mēs atbalstām pārejas pasākums priekšlikumā, un mēs ECB eh, e sagatavosim kopīgu tekstu par šo jautājumu. Ja komisijas piedāvātā eh, pakete tiks piedāvāta, pie, eh, īstenot piemēr nācīgā veidā, tad nodokļu maksātāji tiks labāk pasargāti no problēmu eh, eh, banku un kredītiestāžu problēmām. Un tas palīdzēs labāk stiprināt esošo Eiropas ietvaru. Eh, paldies, un tagad. Mēs uzklausīsim Nacionālās uzraudzības iestādes vispirms Eriks Tedīnis, kurš ir Zviedrijas finanšu uzraudzības iestādes pārstāvs. Uh, paldies, priekšādātāji! Ekonu komitejas locekļi, liels paldies, ka esat uzaicinājuši mani un kolēģus uz Briseli un uh, ka varam runāt par jauno banku noregulējumu pakotni. Gribētu teikt, uh, ka parlaments ir tiešām paveicis atzinības eh, vērtu darbu. Deviņus gadus pēc krīzes Eiropas bankas ir labāk kapitalizētas nekā tad, kad eh, krīze mūs skāra. Bankas ir labāk eh, pārvaldītas un noturīgākas. Bet vēl neesam sasnieguši gala mērķi, lai sakārtotu banku sistēmu. Vēl ar vienu ir jāveic svarīgas reformas. Banku noregulējuma pakotne ir viena no tām. No nu, Zviedrijas skata punkta mēs atcinīgi vērtējam banku pakotni, bet redzam, ka ir arī ierobežota uzraudzības elastība un uzraugam nereti nav iespēja risināt sistēmiskus riskus, kas Zviedrijas gadījumā ir ārkārtīgi būtiski. Pievērsīšos pirmajam attēlam, kur ir minēti tie jautājumi, kas mums varētu ir svarīgi. Proti, elastībai un harmonizācijai būtu jāpastāv līdztekus. Harmonizācija nozīmē minimālo standārtu noteikšanu, lai garantētu paredzamību un ļautu pārvaldīt saskaņotākā veidā riskus. Tas palīdzētu izvairīties no tā, ka noteikumi un standarti tiek arvien pazemināti, lai piesaistītu jaunus klientus. Ir nepieciešams nodrošināt visaptvarošu risku identifikāciju, attīstīt nepieciešamos instrumentus, lai risinātu valstī vai reģionam raksturīgos riskus. Mēs visi zinām, ka elastība nāk roku rokā kopā ar risku un e, elastības iespēju izskatīšana ir dārgs prieks, e, kam nereti nepieciešami sabiedriskie līdzekļi. Šeit redzam arī grafiki, kas parāda, ka Zviedrija izceļas citu starpā, bet e, tāpat arī citas valstis. Um, Eiropas banku sistēma ir ārkārtīgi daudzveidīga. Um, un otrā pīlāra īstenošana atbilstoši ar, vietējiem raksturlielumiem, kurš vienkārši atspoguļo realitāti, un tas nemaz nav tik slikti. Zviedrijai kopā ar Nīderlandu un apvienoto karalisti ir diezgan apjomīga banku sistēma. Salīdzinājumā ar Somiju mums ir uh, trīsreiz uh, plašāka banku nozare un uh, tāpat arī trīsreiz plašāka nekā, piemēram, Beļģijā. Līdz ar to arī sistēmiskie riski Zviedrijas sistēmā pēc definīcijas ir augstāki. Mēs tāpat arī esam ļoti atkarīgi no vairumtirdzniecības finansējuma un esam atkarīgi arī no obligāciju tirgus, kam ir labi jādarbojas. Mūs jau vairāk kārt ir brīdinājuši par to, ka mm, ņemot vērā privātu aizdevumu ievērojumu pieaugumu, uh, un arī mājokļu cenu pieaugumu, mēs redzam, ka Zviedrija grafikā ir ziemeļa austrumu stūrī. Nu, un tas vēlreiz apliecina to, cik svarīga ir elastība. Tas nozīmē, ka potenciālo risku scenārija vēl ar vienu ir lielā mērā reģioniem un valstīm raksturīgi, un lielāka elastība to risināšanā varētu nodrošināt labāku risku pārvaldību. Protams, būtiski paturēt prātā iespēju, ka kaut kādas skaitīgas pazīmes varētu izplatīties uz kaimiņu valstīm, un līdz ar to arī ļoti nepieciešams ir papildināt otrajā pīlārā ietvertos risku pārvaldības pasākumus. Mazāk elastīga banku pārvaldība neļauj nepieciešami elastīgi pārvaldīt riskus Zviedrijā un arī citur Eiropā. Nobeigumā gribētu teikt, ka elastība un harmonizācija eh, tam ir jāpastāv līdztekus. Nu, šeit jūs redzat attēlu. Automašīna iebraukusi krāvī. Ir skaidrs, ka Eiropā ir ļoti atšķirīgi laikapstākļi un arī banku eh, sistēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Zviedrijā mums ar likumu ir noteikts izmantot ziemas riepas no 1. decembra līdz 31. martam katru gadu. Bet, eh, ja runa ir par eh, riepām, tad ir skaidrs, ka šāda te harmonizācija noteikumu ziņā ir ļāvis glābt dzīvības, un to lielā mērā var attiecināt arī uz banku nozari. Liels paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad man ir tiešām liels prieks. Uh, mūsu vidū sveikt Elīzu Ferreiru, tu mums tiešām pietrūki. Un zinām, ka tu ļoti cītīgi strādā kā Banko de Portugāla direktoru valdes locekle. Lūdzu, vārds tev. Paldies! Es domāju, ka visi jau man ticēs, ka teikšu, ka man tiešām liels prieks būt atkal kopā ar jums un dalīties gandrīz 20 gadu ilgāk pieredzē darbojoties uh, Portugāles bankas uh, direktoru valdē. Esmu atbildīga par banku uzraudzību un piedalos arī uzraudzības valdē. Ko vada Daniels? Daniela. Varu apstiprināt, ka Banku Savienība ir tikusi izveidota diezgan īsā laika posmā, un tas tiešām ir veiksmes stāsts. Ekon komitejas locekļies varbūt vārdus nesaukšu, lai aiztaupītu laiku, bet visi jau esat arī šeit, un Daniela, un Andrejā, un Dominiks, un citi. Arī tāpat arī komisijas pārstāvja visi ir pelnījuši tapt apsveikti par šādu tiešām eh, labu darbu. Tomēr līdzsakus šiem eh, būtiskajiem sasniegumiem, es domāju, ka pašreizējā tiesību aktu pārskatīšana ir eh, lieliski izdevība stiprināt atsevišķus pamatelementus. Skatoties pagātnē, ir skaidrs, ka ir vairāk tādi trūkstošie saistelementi, kuru vēl ar vienu nav. Atsevišķi stabilizējošie elementi šajā projektā kas daudziem no mums šai komitejā ir eh, raisījuši bažas. Arī šis te piemērs ar ziemas riepām. Nu, dažreiz uh, esam secinājuši, ka braucam ar uh, eh, auto, kam pavisam tukšas riepas. Uh, un tādējādi arī pastāv lielākas nesabalansētības un incidentu risks. Ko es ar to domāju? Banku savienība ir balstīta tādā pieņēmumā, ka būs vērojama kop, spēja visaptveroša makroekonomiskā atvesaļošanās, un, uh, lai gan situācija uzlabojas, uh, tā gluži vēl nav. Ir bijušas kādas diskusijas par to, kā tad risināt būtiskus krīzes eh, izraisītus eh, jautājumus, eh, kam nav pieejami gatavi instrumenti. Pašreiz nosacījumi ļoti stingrie, ko nosaka valsts atbalsta noteikumi un arī banku sanācijas regulējums. Tam nereti līdzsakus nāk nepieciešamība pēc papildu kapitāla. Ienesam peļņas gūšanas iespējas ir ļoti zemas. Un tā visa rezultātā labklājība nereti tiek pārnesta citur un netiek ievērojami apdraudēta finansiālā stabilitāte. Nacionālā līmenī ir jārūpējas par finanšu stabilitāti, lai gan liela daļa nacionālo instrumentu vairs nav pieejami. Līdz ar to es arī aicinātu rūpīgi pielāgot sistēmu. Iedzinoties detaļās, ir skaidrs, ka trūkst atsevišķu elementu. Mums vēl ar vienu nav kopējies drošības tīkls eh, depozitoriem, nav arī eh, vienota eh, noregulējuma fonda pastāv risku mazināšanas pasākumi, bet nav gandrīz nekādu risku dalīšanas pasākumu. Un tas nozīmē, ka mums būtu tik tiešām rūpīgi jāskata nosacījumi piesardzīgai pārkapitalizēšanai Šeit es runāju par attiecīgajiem pantiem tiesību aktos, piemēram, 44. pants, 101. citu starpā. Ar 8% minimālo beilīnu un 5% saistībām nu, gan arī neiespējami izmantot vienoto noregulējumu fondu, un tas jau īpaši rada grūtības, tad, ja runa ir par uh, finanšu stabilitāti, kas ir balstīta uz uh, bankām, kam nav uh, pietiekamas kapacitātes. Piemēram, tāpēc, ka banku saistības lielākoties ir balstītas uz depozītiem kuru līdzdalība parāda absorpcijām būtiski apdraudētu banku pamatfunkcijas un kaitētu visai finanšu sistēmai. Banku sanācijas un noregulējuma direktīvā nav pilnībā ņemts vērā tas, ka eh, bankas nevarēs nodrošināt atbilstību MRL mērķiem uzreiz pēc spēkā stāšanās. Un tas nozīmē, ka uh, bankas, eh, kas jo īpaši paļaujas lielākoties uz depozītiem, nu, tam būs ārkārtīgi grūti eh, nodrošināt eh, MRL atbilstīgus instrumentus, un to būtu iespēj, būs iespējams darīt tikai ar ārkārtīgi lielām izmaksām. Gribu izcelt to, ka es pilnībā piekrītu tam, ka atbildība būtu jāuzņemas un situācija būtu jārisina izmantojot uh, īpašnieku un noguldītāju naudu, nevis tikai sabiedriskos līdzekļus, bet tai pašā laikā ir uh, svarīgi noteikt atbilstošu pārejas periodu. Un mums tāpat ir jāpatur prātā arī tas, ka mēs paplašinām MRL ietverot visu banku sistēmu, taču starptautiskā arēnā tilak neatiecas pilnīgi uz visām bankām, un tas sarežģīs situāciju. Es negribētu beigt savu uzstāšanos, neaicinot uz eh, tādu sistēmisku pieeju, ņemot vērā arī to, ko Andrēs Evija ir ierosinājis. Mums ir nepieciešami šie stabilizācijas elementi, kas līdz šim nav tikuši paredzēti, bet ir ārkārtīgi nepieciešami. Nobeigumā gribu vēlreiz teikt paldies un ceru, ka kopā mēs varēsim uh, uzlabot Banku Savienību un arī sināt visus tos jautājumus, kuru šobrīd vēl trūkst, lai um, gala rezultātā varētu baudīt finanšu stabilitāti nepieciešamos drošības pasākumus un varētu aizsargāt um, noguldītājus un nodokļu maksātājus. Tiešām liels paldies un ar prieku turpināšu diskusijas. Paldies Elīzai. Jā, tik tiešām mums uh, ne tikai tukšas riepas, bet pat riteņi trūkst. Tā kā es ceru, ka a, uh, līdz ar šo pakotni varēsim dažus no šiem trūkstošiem elementiem ieviest. Gribu teikt paldies visiem runātājiem. Un tagad došu vārdu Keisai Vimbornai. Tas ir saistīts ar Brexit jautājumiem, kas man ir izcināmi, bet es drīz atgriezīšos. Thank you very much. Um... Paldies! esam runājuši par laika sadalījumu. Ir trīs minūtes katram runātājam, un, nu, un man nu pat ir teikts, ka divas. Bet nē, tomēr trīs pieturēsimies pie trim minūtēm, kā sākotnēji norādīts. Protams, ja varat, tad eh, pieturēties pie šie trīs minūšu ierobežojuma. Skatīsim izpaldisko grupu secībā. Nu, lūk, un ja mēs varēsim eh, atbilstošā laikā Mm, uzklausīt visus runātājus un atbildes, tad būs iespēja arī brīvajam mikrofonam, bet skatīsimies pirmkārt ETP. Jā, herzlichen uh, Dank, Frau Fos. Paldies, priekšsādātāji. Pateicos arī visiem uh, mūsu viestiem, kā jau iepriekšējā sasaukumā pašu kapitāla prasības bankām tika pārskatīts, tāpat tika Eh, ieviekti banku sanācijas noregulējuma noteikumi, tika izveidota eh, vienāto noregulējuma padome. Un mēs esam to darījuši, lai Eiropas nodokļu maksātājiem nebūtu jāpiedalās banku glābšanā. Un es eh, domāju, ka mēs joprojām uh, pieturamies pie šā mērķa. Uh, bet tagad konstatējam, kā attiecībā uz šo noteikumu piemērošanu e, ir e, centieni noteikt izņēmumus. Un es e, tātad gribētu uzdot šādus jautājumus mūsu viesiem kā labāk nodrošināt, pārskatot banku pakotni, Eiropas nodokļu maksātāju interešu aizsardzību un uh, pietiekami lielu MRL paredzēt attiecībā uz noregulējumu un uh, par tilāk uh, izņēmumu piemērošanu, kā jūs to vērtējat, un tālāk uh, Uh, par uh, subordinācijas uh, īstenošanu. Paldies! Paldies! Jā, ļoti efektīva laika ievērošana. Tagad vārds pervešai bereistāji. Paldies priekšsēdētāji, pateicos mūsu viesiem. Gribēju atgādināt, ka šajā pakotnē ir viens um, priekšlikums, par ko mēs šobrīd nerunājam, proti par bankrotu, bet tas arī ir svarīgi, lai panāktu līdzsvaru. Gribu atgriezties pie kreditoru hierarhijas jautājumu, ko mūsu viesi pieminēja, un es gribētu uh, precizēt, kādā uh, Eh, vai šis jautājums ir steidzami jāizskata un vai komisijas priekšlikumi eh, attiecībā uz pārskatīšanu un eh, atsevišķu priekšlikumu, vai šīs priekšlikums būtu jāizskata steidzamības kārtībā. Šobrīd tas no mūsu viedokļa vēl nav pilnībā skaidrs. Tālāk, kas ir riska mazināšana? Mani ļoti uh, interesē darbs pie šā jautājuma, jo izējas punkts ir uh, riska mazināšana. Manuprāt, mēs īstenojam tādu īstermiņa pieeju runājot par riska mazināšanu, jo uh, riska, risks kopumā, ekonomiskie riski netiek pietiekami novērtēti. Tālāk par CRR um, normām. Tur netiek ņemti vērā uh, ilgtermiņa negatīvie ārējie faktori, teiksim, CO2 izmeši, ogļu izmantošana. Mm, pārāk zēmu tiek novērtēts vides, sociālais vides uh, un um, e-, ekonomiskais risks un komisijas augstā līmeņa darba grupa par ilgtspējīgām finansēm darbojas. Vai mums nevajadzētu šos tiesību aktus pārskatīt tā, lai finanšu uh, tiesību aktos tiktu iekļauts normas par vides un klimata risku mazināšanu? Un uh, vai nu pirmajā, vai otrajā, vai trešajā pilārā attiecīgas normas iekļaut un vai nevajadzētu organizēt debats par šiem jautājumiem. Tāpat tika daudz jau runāts par samērīgumu principu, un man ir jautājums, vai nevajadzētu uh, vispirms definēt šo sa uh, samērīgumu principu un harmonizēt CRD, CRR prasības un balstīt šo jēdzienu uz trim jēdzieniem - lielums, sarežģītības pakāpe un riska pakāpe, kas būtu jāņem vērā. Paldies! Paldies, Pērvānš! Man ko, mans kolēģis no ECR kavējas itre komiteja, un es nolasīšu šo viedokli attiecas uz 29. pānta A apakšpunktu par more, moratorija instrumentiem. Vienu var izmantot pirms noregulējuma uzsākšanas attiecībā uz maksājuma pienāk eh, rīkojumiem uz, pieciem, ap, uz piecām dienām pēc tam, kad ir uzsākts noregulējums, izvērtēt akst, eh, aktīvus, ko var izmantot uh, noregulējuma procesā, bet ir zināmas šaubas par uh, šīm pilnvarām apturēt bankas darbību uz piecām dienām, pirms tiek uzsāks noregulējums process. Šis periods ir pārāk garš, tas var traucēt tirkus darbību un var skaidri norādīt, ka šai banku iestādē ir nopietnas grūtības. Bet uh, attiecībā uz aktīviem piecu dienu periods ir pārāk īss, un, lai tos izvērtētu, var būt nepieciešama pat seši mēneši, nevis piecas dienas. Šobrīd jau ir paredzēta iespēja uz divām dienām apturēt uh, darbību, un nacionālās uh, iestādes saskaņā ar pašreizēšošiem um, spēkāsošiem noteikumiem jau var pagarināt šo termiņu nepieciešības gadījumā, un vai šī man manatorija tiesības vispār būtu nepieciešamas vai liederīgas šādās situācijās. Gribētu dzirdēt komisijas viedokli. Diemžēl izslēdzās mikrofons priekšsēdētē. Tā, paldies, Kei. Uh, šī pakotne ir uh, vērsta uz to, lai novērstu uh, iespējamās finanšu krīzes atkārtošanos. Bet tā kā es strādāju pie fintech jautājumiem, es gribu teikt, ka mums jāraugās nākotnē. Šeit, eh, ja bankas eh, vēlas pastāvēt arī nākotnē un nekļūt, eh, nepazust, tad ir jādomā par digitālām prasmēm, programmatūrām. Uh, un mēs konstatējam, ka Eiropas uh, Savienībā programmatūra netiek uzskatīta par uh, pirmā pīlāra aktīvu, un uh, tas um, nerosina investīcijas inovācijās un arī noved pie negodīgas konkurences. ASV, piemēram, uh, programmatūru var uzskaitīt kā citu aktīvu un nav jāatrēķina no pamatkapitāla Eiropas Savienībā, ja var pierādīt, ka tas ir neatņēmāms elements, tad nav jāatrēķina. Vai jūs uh, neuzskatāt, ka mums būtu vairāk jādomā par uh, šiem jautājumiem un Eiropas uh, arī pieņemtie lēmumi par ekvivalences režīmu un noteikšanu? Un šis elements, diemžēl, netiek uzskatīts par pietiekami būtisku, kaut gan tas rāda konkurences kropļojumus. Un man vēl viens jautājums saistība ar digitālām prasmēm. Jo šobrīd, kad attīstās fintech konkurence, lai piesaistītu digitālos talantus, notiek ne tikai finanšu sektorā, bet arī uh, citās nozarēs. Tātad mēs visi vēlamies piesaistīt vienus un tos pašus speciālistus. Jautājums ir par atalgojumu. Tādēļ, kādā mērā jūsuprāt Eh, tas rada nu, neizdevīgā, nostāda neizdevīgākā situācijā banku sektoru, konkurējot par eh, attiecībā šo speciālistu piesaistīšanu. Paldies! Miguels Vegas no Goja grupas. Bom dia. Esiet sveicināti. Es iesākumā gribētu sākt ar principu deklarāciju, ka mūsu krāt bankām ir jābūt publiskām vismaz vairākumā. Un tāpēc attiecībā uz šiem likumdošanas priekšlikumiem, par kuriem mēs runājam šodien, mēs vienmēr izturamies rezervēti un skeptiski attiecībā uz. Uh, uh, finanšu sistēmas regulēšanas kapacitāti, kas jau ir savu nespēju pierādījusi. Šo priekšlikumu tematu sakarā uh, Mēs vispirms gribam nosaukt uh, tādu piemēru, ka šeit ir likumdošanas teksti, kas ir ļoti sarežģīti un šaubāmies, ka tās spēs um, risināt uh, problēmas iestādēm, kas ir pārāk lielas, lai bankrotētu, un uh, mēs uzskatām, ka Eh, banku zaudējumu socializācija ir beigusies, un mēs runājam par finanšu sistēmu kā katru reizi lielāku koncentrāciju. Un tagad eh, specifiskāk runājot par tīlāku un tā attiecībā pret eh, zināmiem kriterijiem. Es gribētu zināt eh, runātāju viedokli. Vai tīlāk attiecas u, tikai uz sistēmiskām bankām, kas atrodas Eiropā, un vai nevajadzētu attiecināt arī to eh, preventīvā veidā pret citām uh, finanšu institūcijām. Attiecībā uz preventīvo rekapitalizāciju, kas tika īstenot Itālijā, vai šeit tiek konstatēta sistēmas nespēja noregulēt um, eh, problēmas ar toksiskiem kredītiem banku sistēmā? Eh, un, ja, vai tas attieksies arī uz nākotni, jo mēs atkal šeit runājam par zaudējumu socializāciju. Uh, Par eh, komisijas priekšlikumu runājot par attiecīgo kvalifikāciju, šeit bija runa par aktīviem un runātāju viedokļu jautājumu. Un konkrēti laburjē jau eh, kungam vēl, ja es pareizi izrunāju viņa uzvārdu, es gribēju dzirdēt viņa viedokli par jaunās aktīvu klases veidošanu. Uh, Eh, kas būtu non-preferred creditor class. Es gribēju dzirdēt vairāk skaidrojumu par šo jauno, akt, jaunās aktīvu klases izveidošanu. Un tagad Svens Gīgolds no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, ar prieku atkal redzu mūsu vidū Elīzu, apsveicu tevi par veikumu un uh, tu jau zini, ka mēs vienmēr esam atbalstījuši dubulto stratēģiju, mazināt riskus un uzņemties to kopīgi. Tu sacīji, līdz šim ir kopīga riska uzņemšanās, nedarbojas. Ko tu varētu ieteikt, lai stiprinātu Banku Savienības kopīgo risku uzņemšanās sadaļu? Otrkārt, Eh, Danielai Nūjī, nu, paldies par jūsu viedokli un konkrētajiem priekšlikumiem, aicinot pēc vairāk Eiropas šajā paketē. Mēs varam piekrist praktiski visam jūsu sacītajam, bet man tāpēc ir divi pēcjautājumi jums. Pirmais no tiem, vai jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams vairāk harmonizācijas makroekonomiskās? uzraudzības jomā. Vai jūs varētu parlamentam sniegt konkrētus priekšlikumus šajā sakarā? Un otrais jautājums - komisijas priekšlikums, diemžēl, bija bez eh, kvantitatīva ieteikums izvērtējuma. Es nezinu, vai šeit ir runa par risku samazināšanu vai ne. Un otrā pilāra izmaiņas lai kapitāla eh, prasības tiek pārveidotas par kapitāla vadlīnijām attiecas tikai uz SSM. Un no 150 miljardiem eiro sākotnēji saistošajām prasībām, tas nozīmē, Eh, ka šī var būt nav riska samazināšanas paketa, bet patiesībā riska, eh, būs ar risku palielināšanas iedarbība. Tāpēc, vai jūs varētu mums palīdzēt kvantificēt eh, dažādus SSM pasākumus, kas paketē ir iekļaut? Un visbeidzot, Andrejā, Edžējā un Danielai no nu, jautājums, vai ECB un EBA varētu sagatavot savus priekšlikumus, lai stiprinātu proporcionalitāti banku regulējumā. Jūs zināt, ka šeit ir daudz kritikas izskanējis, un tas grauj mazāku institūciju reputāciju un būtu ļoti noderīgs signāls no jūsu puses. Jā, jūs paši mums varētu, kā likumdevējiem, piedāvāt Uh, priekšlikumus, kā stiprināt proporcionalitāti un stiprināt atbalstu Banku Savienībai, ar kuru mēs lepoģamies. Uh, paldies visiem, uh, kuri ievēro atvēlēto laiku. Bernārs Mano no ENF grupas valīkums. Paldies! Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais attiecas uz Laborģiju kunga sacīto par caurskatāmību. Mēs par to runājām ar ēnu referenti attiecībā uz BRD direktīvas pārskatīšanu, un mēs pieminējām konfidencialitātes problēmu lēmumam, ko var pieņemt ECRB. lēmumi, kas var būt ar sistēmisku ietekmi, ar informāciju, kas var būt jūtīga un iespējams ir normāli, ka atsevišķa informācija ir jāpaliek konfidenciālai, lai izvairītos no panikas tirgū. Bet vajadzētu paredzēt varbūt kādu zināmu laika periodu, pēc kura var uzskatīt, ka šīs, šī informācija vairs nav konfidenciāla un var pamatot attiecīgā lēmuma pieņemšanu un faktus tā pieņemšanas sakarā, vai varētu piedāvāt kādu termiņu pēc kura var skaidrot, kā lēmums ir ticis pieņemts. Tas varētu būt vai bērnis, vai gads, lai veicinātu caurskatāmības labās prakses. Nākošais jautājums mēs visi zinām, ka E, spekulanti pievēršas e, neveiksmīgo aizdevumu tirgumu. Atsevišķās krīzes situācijās ir notikušas masveida šādu neveiksmīgu aizdevumu pārdošanas. Tie ir iztirgoti par zemām cenām bet uh, atgūtās summas ir daudz lielākas beigās. Vai var paredzēt kādus uzraudzības uh, sistēmu, lai pārvaldītu šādus neveiksmīgos aizdevumus, lai spekulanti neiedomātos, ka ir pārāk viegls un dāsns tirgus šajā jomā? Un lai nepieļautu to, kā spekulanti pārāk pievēršas šādu uh, fondu pārvaldībai. Un tagad paldies ENF grupas vārdā Bernārs Munu. Okay, case, um, tak... Bernārs Mono nav klāt, tad mēs esam pabeiguši pirmo jautājumu kārtu, tādu ir ļoti daudz. Uh, un vairāki bija uzdoti konkrēti runātājiem, bet mēģināsim katrs iekļauties trīs minūtēs, lai uz tiem atbildētu. Ja jūs nevarat vai nespējat, jums nav jāatbild uz visiem. Un došu tagad vārdu vispirms uh, eh, Enrijā kungam. Sākšu ar uh, <clears throat> piesardzības rekapitalizāciju un eh, zaudējums nesošu aizdevumu jautājumu. Šeit svarīgi ir tas, ka varētu būt tādas situācijas, kad banka vai vairākas bankas varbūt eh, darbosies veiksmīgi, bet ņemot vērā to, ka viņu bilancē ir ārkārtīgi daudz šo te peļņu nenesošo zaudēju, aizdevumu, līdz ar to arī viņu peļņas sarūk, viņi nespēja nodrošināt peļņu saviem klientiem, un tā rezultātā viņu sniegums laika gaitā pasliktinās. Un šajā gadījumā varētu būt izdevīgi izmantot tā ierobežotu valsts atbalstu, lai iekustinātu procesu. Svarīgi ir to visu darīt balstoties uzsāju uz stingriem kritērijiem, kas ir noteikti banku sanācijas un noregulējuma direktīvām, tātad tā, tā sloga sadale un uh, aktīvu cenai ir jāatspoguļo to reālā ekonomiskā vērtība. Tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu šī instrumenta izmantošanu traktēt kā atkāpšanos no banku noregulējuma. Uh, Eh, gluži vienkārši tas ir ļoti specifisks šī instrumenta izmantojums īpašos apstākļos. Un runājot par pēdējiem komentāriem, tirgu ir 12-15 pircēji globālā mērogā, kas ir specializējušies, kam ir zināšanas un eh, lietpratība investējot šādos aktīvos, eh, līdz ar to izveidojot aktīvu pārvaldības uzņēmumus, tiek līdzsvarota pircēju un pārdevēju pušu sabalansētība un tirgus tiek padarīts uh, efektīvāks. Runājot par kreditoru hierarhiju, mēs atbalstām priekšlikumus. Faktiski banka iestādes uh, pārstāvi jau bija piedāvājuši šādus te risinājumus vēl pirms eh, tie parādījās komisijas priekšlikumā, tā kā mēs atzinīgi to vērtējam. Šobrīd tirgi ir ļoti likvīdi. Un ir īstais brīdis izmantot šādus instrumentus. Bankām būtu jāpielāgo savas saistības struktūras, lai tas viss atbilstu banku sanācijas un noregulējumu direktīvai. Un būtu jāpātrina arī tiesību aktu izskatīšana šai ziņā par samērīgumu. Mēs eh, plānojam nākt klajā ar priekšlikumu, Es domāju, ka šeit ir trīs jautājumi. Pirmkārt, jau mums ir ļoti daudz samērīguma sistēmā. Ir daudz banku, kas nodarbojas ar tik tiešām gudprātīgu uzņēmēju darbību. Un dažkārt lietas ir sarežģītas. Nu, tāpēc arī atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu, proti radīt tādu digitālu rokas grāmatu savā ziņā, kas ļautu bankām saprast, kāda tad ir noteikumi, kam ir jānodrošina atbilstība. Otrs jautājums ir atbilstības loga vienkāršošana, jo īpaši jau ziņošanas jomā uh, Nu, un eh, šajā ziņā mēs savā ziņošanas ietvarā esam apņēmušies to risināt. Papildu slāņi, kas nāk no citām iestādēm, nu, šeit mums iespējams ir labāk jākoordinē darbības starp dažādajām iestādēm. Uh, Nu, ne, runājot par noteikumiem, kas varbūt īsti neatbilst vienkāršāko banku situācijai, es domāju, ka to ir vērts pārskatīt. Par tīlāk, kā jau Dominiks atgādināja, mēs ziņojumā savā piedāvājam paplašināt prasības arī uz citām sistēmiski svarīgām iestādēm, eh, gan attiecībā uz pakārtotību, gan arī pī, pirmā pīlāra m, mm, prasībām. Līdz ar to es domāju, ka tas būtu tāds labs attīstības virziens, un ar to man droši vien arī jābeidz. Paldies, Nāja kundze! Bez mikrofona, diemžēl. Mikrofon. Uh, what is uh, preventing... Uh... Kas tad šobrīd liedz aizsargāt nodokļu maksātāju līdzekļus? Mazumtirgotāji pilnībā neapzinās, ka viņi varētu zaudēt savus līdzekļus investējot bankā. Ir nepieciešama plašāka informācija par iespējamo risku. Noguldītāju uh, preferenci, ko mēs atbalstām. Šeit es neslīgšu detaļās, tur viss ir gan tehniski, bet nu, tas būs tāds arī garāks teksts, kas tiks publiskots. Man nav laika, lai pateiktu visu, ko es gribētu pateikt, tāpēc jautājumu uzdevējiem es aicinātu sameklēt attiecīgo informāciju. Runājot par netaustāmiem aktīviem un iespējamiem atkaitījumiem no pašu kapitāla. Uh, Un kapitālam ir jābūt eh, spējīgam eh, absorbēt zaudējumus. Eh, protams, vairāk elementu, kas ir pārāk ilgi tikuši pieciesti, tie nav zaudējums absorbējoši. Līdz 2011. gadam vēl ir iespēja veikt atskaitījumus, tāpat arī runa ir par ļaunticīgām darbībām. Uh, Un nerad problēma gadījumā mm, elementi, kas būtu zaudējums absorbējoši, tādi vairs nav. Ir nepieciešama caurskatāmība. Mēs cenšamies nodrošināt, protams, to, ka iespējami vairāk informācijas ir publiski pieejama. Tā pašā laikā mēs nevaram celt gaismā pilnīgi visus uh, darījums un pasākums. Tas radītu vairāk riska nekā ieguvumu. Runājot par telak, un ko tas viss nozīmē bankām, um, Eiropā mums ir MRL, un tas ir uh, samērīgi jāīsteno, jo mazākas bankas ir mazākas sistēmiskas uh, tirkū. Mēs te domājam, ka leverage ratio ir jābūt eh, iespējami tuvākam Baselu pieņemtajai definīcijai, ja kādi izņēmumi samazina eh, backstop vērtību un caurskatāmību. Un, ja pastāv nepieciešamība atsevišķām banku kategorijām, piemēram, attīstības bankām, eh, baudīt kādu īpašu režīmu, tad arī tas būtu jāorganizē caurskatāmā veidā. Tad šim leverage ratio būtu jābūt zemākam, un tam ir jābūt arī uh, publiski zināmam. Tādējādi mēs izvairītos no tādiem elementiem, kas nesniedz uh, skaidru ainu par situāciju. Makro piesardzīgi pasākumi, cik iespējams ir tādus īstenot, um, taisnība te ir nacionālais uh, aspekts eh, ļoti ievērojams, bet es domāju, ka arī šajā ziņā mēs varam eh, īstenot lielāku harmonizāciju, īpaši SSM valstīs. Pīlēra divi prasības par uh, kaut kādām vadlīnijām Vai tas viss vairo risku, tā es neteiktu, bet tas aizkavē to brīdi, kad varam eh, risināt riska jautājumus. Eh, tad, ja šīs vadlīnijas ir pārkāptas, tad mums ir nepieciešams kapitāla plāns, lai nodrošinātu atbilstību atkal vadlīnijām, un tikai tad pēc diskusijām ar banku un eh, kapitāla plāna analīzes mēs varam veikt uzraudzības pasākumus. bet nu, tā pašā laikā ir iespēja arī samazināt slieksni šim te maksimālajam apjomam. Samērīgums ļoti svarīgs elements. Mēs domājam, ka to nevajadzētu vairot ar ziņojumu, ziņošanas biežumu, bet gan izmantojot granulitāti. Bankas jau ir izstrādājušas savas IT sistēmas Nu, un ja mēs pieprasām vēl kaut ko eh, mazliet papildus iekļaut, tad, eh, ja sistēma jau ir attīstīta, tas īpaši papildu izmaksas nerada. Nu, un eh, kopā ar Eiropas banku iestādi mēs varētu arī strādāt pie granulotārts jautājuma padziļināšanas. NPL ļoti zemās cenas. Nu, tas ir pircēju tirgus tad ja jums ir ārkārtīgi daudz uh, peļņu nenesošu produktu, nu, tad uh, šādu produktu pārdevējiem nav īpaši laba situācija vedot sarunas par darījumiem. Šeit būtu savs darbs veicams Eiropas aktīvu pārvaldniekiem, lai gūtu lielāku svaru sarunās esot Eiropas līmeņa iestādēji. Un kā tad varētu paaugstināt cenas? Šeit runa ir par atšķirīgiem tiesību ietvariem dažādās dalību valstīs. Ir veidi, kā ārpus tiesas uh, Eh, gūt, piemēram, kompensāciju. Eh, cenas ir ļoti zemas, jo pastāv liela neskaidrība un nereti šādus peļņu nenesošus produktus um, ir eh, grūti no tiem atbrīvoties. Nu, un es domāju, ka es to arī beigšu, jo ļoti daudz esmu pateikusi. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, mēs saņēmām vairākus jautājumus par uh, kreditoru hierarhiju. Uh, par atsevišķu priekšlikumu, un, kā jau Andrejā teica, mēs šo priekšlikumu redzam kā savā ziņā neatkarīgi no pārējās pakotnes. Lai kādas izmaiņas arī neparādītos pārējā pakotnē. Nu, šis ir tāds veids, kā ieviest papildus slāni, kas būtu ļoti skaidrs, ja runa ir par subordināciju krīzes gadījumā kā krīze ir izcināma un vai runa ir par noregulējumu vai likvidāciju. Šīs ir tās divas opcijas, kas ir mums pieejamas. Tāpēc ir svarīgi radīt šo te eh, papildu slāni, jo tas eh, radīs lielāku skaidrību ieguldītājiem, investoriem un uh, uzlabos MRL slāņu kvalitāti. Tāpēc arī mēs uh, tik tiešām no sirds atbalstām komisijas priekšlikumu, uh, jo ātrāko tādu redzēsim jau labāk. Protams, tā pašā laikā neskarot uh, jau īstenotos risinājumus vai plānotos risinājumus. Ir skaidrs, ka ir to visu nepieciešams īstenot pēc iespējas uh, ātrāk, lai nebūtu liekas kavēšanās. Par moratoriju instrumentiem. Tik tiešām priekšlikumam ir divi atsevišķi elementi. Viens ir uzraukiem un otrs noregulējuma iestādēm. Un, ja mēs šos divus atzarus kombinējam ar jau pastāvošo banku sanācijas un noregulējumu direktīvā, uh, tad mums varētu būt 5, 10, 12, un te ir <laughs> nepieciešama skaidrība, uh, jo potenciāli nu, nav iespējams visas aktivitātes īstenot tādā pagarinātā laika periodā. Un, un starp šiem diviem moratorijiem arī ir jautājums par šo te starp posmu. Uh, kā tad mēs varam sākt to otro moratoriju, ja tāds būtu nepieciešams? tur nav viss līdz galam skaidrs. Nu, tāpēc arī mēs atbalstam noregulējumu moratoriju, jo tad mums būtu vairāk laika, lai īstenotu pasākumus. Varbūt ne tik garu, kā ierosina komisija savā priekšlikumā, gan, un ja būtu divi moratoriji, tad ir nepieciešams uh, tos abus uh, saskaņot uh, un visu labi koordinēt. Nu, kā es jau teicu, tad ir arī citi jautājumi, ne tikai šī kavēšanās. Aptvēruma jautājums. Ja aptvērums nav pietiekams eh, banku saistību ziņā, nu tad moratorija pievienotā vērtība būs ārkārtīgi ierobežota. Jautājumi par telak. Kā jau iepriekšējā runātāja norādīja, Un eh, savos ievietu komentāros es arī to teicu. Mēs eh, tik tiešām atbalstām to, ka eh, visas bankas, lai kāda arī nebūtu noregulējumi instrumenti, tam ir nepieciešams pietiekams līdzekļu daudzums problēmu gadiem risināšanai būtu jāvieš lielāka skaidrība tajā, ka visām bankām, kam ir šis sistēmiskais svars, ir eh, jāvairo un jāstiprina šis te obligātais līdzekļu slānis. Un eh, pīlāru pieeja nosaka to, ka ir nepieciešams arī spēt īstenot otrā pīlāra pieeju bez liekiem ierobežojumiem. Kvalitāte un subordinācija ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, un tas viss sasaucas arī ar citiem minētajiem jautājumiem - šī kreditoru hierarhija un skaidrība, ko tā viestu. Iespējams, ka mēs varētu uzlabot eh, kvalitāti ar tādām, eh, nu, citi nelielām izmaksām. Un visbeidzot jautājums par caurskatāmību. Eh, kā jau Daniela norādīja, uh, noregulējuma ziņā mēs saskaramies ar tieši tiem pašiem jautājumiem. Mums ir jānošķir divas lietas - noregulējuma plānošanas fāze un noregulējuma schēmas fāze. Um, ja mēs um, secinām, ka um, banka situācija ir jārisina. Nu, līdz ar to arī runa ir par jautājumiem no nozares Eh, piemēram, MRL mērķu publicēšanu bez kavēšanās. Mūsuprāt, tā šobrīd nav laba doma, jo mums ir jāstrādā pie pārējais periodiem. Un banķēriem ir jāapzinās, ka viņiem laika gaitā būs jāveido šis te MRL slānis pakāpeniski. Nu, un saistības ir jā, jāspēj samērot ar MRL. Un arī eh, priekšlikumā vērojamās tendences šai ziņā ir pozitīvas. Jā, es gribēju arī komentēt pāris, eh, mūsuprāt, būtiskus jautājumus. Ja runājam par zaļo un eh, zaļiem un brūniem riskiem un iz ilglaicīgu attīstību, tas būtu jāņem vērā arī runājot, vērtējot dažādu banku uh, risku ekspozīciju, tātad uh, domājot par klimata un vides risku integrāciju. Manuprāt, uh, šie riski pastāv, bet daļa no tiem ir uh, ilgtermiņa riski un šobrīd tiek uh, īstenot pārāk īs uh, īstermiņa pieeja. Um, nezinu, vai to visu varētu atrisināt regulātori. Tālāk par digitālām prasmēm un uh, atalgojumu. Uh, Zviedrijā fintech industrija ir uh, stipri attīstīta. Neesmu dzirdējis, ka tās liektu bankām atrast fintech speciālistus. Uh, un ka tādēļ būtu kādi ierobežojumi um, jāceļ banku uh, regulējumā. Līdz ar to bankā arī ir sava uh, darba kultūra, ir uh, arī novatori, kas strādā bankās, un būtībā bankas pat maksā lielāks algs nekā mēs, bet nu tā arī nav problēma par iekšējiem modeļiem un konkurenci. Un es gribētu runāt arī par to, ka, ja netiek ņemti vērā sistēmiskie riski, tas arī rada apdraudējumu. Bankām Zviedrijā nav nekādu būtisku zaudējumu saistībā ar privātiem nekustamiem īpašumiem. Uh, un 5% ir ļoti eh, liela ekspozīcija bankām. Un uh, otrais pilārs runā par sistēmiskiem eh, riskiem, bet es domāju, ka to nebūtu iespējams ierobežot šajā pakotnē, ir jāsaglabā elastība. Tālāk par svirošanas uh, attiecību. Mēs uzskatām, ka šeit ir jābūt backstopam, tam ir jābūt zemākam par risku svērto kapitālu, jo pretējā uh, uh gadījumā tas var palielināt risku, jo šī uh, uh, svēršanas rezultātā vienāds uh, riska līmenis tiek noteikts uh, gan ļoti riskantiem, gan mazāk riskantiem aktīviem. Uh, un no riska viedokļa tas nav uh, saprātīgi. Līdz ar to šeit ir jābūt backstopam, bet uh, tas uh, varētu uh, kavēt uh, mm, uh attīstību. Paldies! Es gribu atbildēt uz vairākiem jautājumiem, saka Ferreiras kundze. Šobrīd uh, mums jādomā dažādu, par dažādu līmeņu MPL uh, sistēmā. Tas, uh, šis līmenis nav vienāds visā sistēmā. Atsevišķās jurisdikcijās nav MPL, tas ir uh, slikto kredītu jo ir mm, veikti īstenoti sistēmiski risinājumi kopš 2013. gada šajās jurisdikcijās, un līdz ar to vienā vienotajā tirgu ir dažādi uh, slikto kredītu līmeņi, ir uh, tā tad eh, jau vietām šī problēma atrisināta pirms BRD pieņemšanas un līdz ar to prasības uh, um, sakārtot sliktos uh, kredītus varētu radīt uh, nevienlīdzīgus spēles noteikumus sistēmā un ievērojami ja varētu samazināt atsevišķās jurisdikcijās banku pēļņas uh, līmeni. Tālāk uh, šī prasība par MRL, jā, ja ir nepieciešams sanēt banku, tad tas ir uh, būtiski, bet problēma ir tāda, ka banku peļņas uh, līmeni šajā periodā ir ļoti zemas. Un, ja ir ļoti maz slikto kredītu bilancē, tad prasība pret pēc papildus kapitāla radīs papildus izmaksas un būs liela konkurence starp bankām, kuras var tiešām to atļauties, kuras darbojas labi, un uh, daļa banku vienkārši tiks nogalinātas, lai uh, veiktu pasākums kaut kādam eventuālam gadījumam, kurš varbūt nemaz neiestāsies. Un tādēļ ir jārunā par samērīgumu pārējais uh, periodu, kas tiešām būtu nepieciešami piekrīt Dominikas teiktajam. Tālāk jautājums, ko uzdeva Svēns, un uh, prieks tevi redzēt, Svēn, atkal tas jautājums ļoti nozīmīgs bija runājot par eh, šo pakotni, te gandrīz nekas nav teikts par riska eh, sadali, ir runa tikai par riska kontroli, šeit ir uzraudzības kontrols līmenis, no, eh, noregulējuma līmeņa kontrole, bet nav tāds stabilizācijas mehānisms un šī vide saistīta ar diezgan lielu risku, jo svarīgākās bankas šobrīd ir tās, ko uh, vienkāršie pilsoņi uzskata par stabilākām, tradicionālākām un it kā mazāk riskantām. Un, ja, teiksim, nav noteikts īpašs režīms, kā ISP vai cits, tad pastāv uh, risks, ka būs, uh, ka ja tiks veikts bail-in, tad uh, atsevišķus aktīvus nevarēs izmantot, kā piemēram nu, noguldījumus vai citus, un tos nevarēs izmantot parādu sekšanai. Un uh, Tādējādi e, mums jādomā, kā Burkhards norādīja par nodokļu maksātāju interešu aizsardzību, tad ir jādomā par papildu pasākumiem, par to, kā stabilizēt sistēmu. Un arī tad ir e, atsevišķos gadījumos jābūt Bēlīn, kurā iesaista pilsoņus, noguldītājs, investorus, kuri nav maksājuši par e, riska nodrošinājumu, lai novērstu sistēmisku risku. risku Un uh, mums ir šeit daudz kas jāprecizē, lai šo pakotni nesagrautu, bet viss jāskatās, kā tas darbojas kopā. Valsts atbalsta noteikumi, jaunie 2013. gada noteikumi, BRD prasības. Uh, uzrau, ko izraugi nosaka par kapitāla palielināšanu, un jautājums par to, kuras aktīvas var izmantot bailīnu gadījumā. Un jāizvērtē ietekme un tas viss jāsaliek kopā, lai mēs visus šīs lietas saskaņotu, precizētu, lai sistēmai būtu iespēja attīstīties un elpot. Paldies! Paldies, un es vēlos pateikties visiem panelistiem, kur piedalījās diskusijās un deva iespējas saņemt atbildes uz jautājumiem. Es atvainojos, ka mēs neparedzam eh, brīvā mikrofona procedūru, bet ir ļoti labi, ka jūs varētu atbildēt uz eh, tiem būtiskiem jautājumiem, kurus uz deva politiskās grupas. Mēs pārējām pie otrās eh, diskusijas sadaļas, sadaļas kas ir ieinteresēto pušu jautājumi. Viss Es uzreiz atvainojos, es nepareizi e, nosaukšu runātāju e, vārdus. Pirmais runātājs ir no Vācijas e, banku uzraudzības iestādes. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Pateicos sirsnīgi par iespēju izteikties par jauno likumdošanas pakotni ir svarīgi tiešām pieņemt šos tiesību aktus, jo mums ir nepieciešama pēc tam pauze, lai varētu izvērtēt, kā ietek, kāda ietekme ir eh, jau pieņemtiem tiesību aktiem, pirms tiek ieviesti jaunie tiesību akti. Komisija ir uh, paredzējis būtiskus un uh, uh, grozījumus attiecībā uz tirgus riskiem un svirošanas uh, uh attiecību un uh, tāpat uh, vairāk tiek ņemts vērā, vērā ņemt vērā ietekme uz MVU līdz 1,5 miljoniem eiro. Līdz ar to tiek arī nodalītas um, pozīcijas uh, komerc, nekomerc jomā un Vācijā Eh, ir īpaši izplatīts īpašo fondu tirgus un uh, ir liela sarežģītība arī jo attiecībā uz tirgus eh, cenu un risku. Es runāšu par mazām bankām, kas nerada lielu risku visā Eiropā īpaši svarīgi ir tas, kā tiek uh, īstenoti priekšlikumi par samērīgu uh, regulējumu. Līdz ar Bāzeli 3 līdz 2014. gada janvārim 8000 iestāžu ir piemēroti noteikumi vienotā veidā, bet šis, šī pieeja nav samērīga, it kā viens lielums, viens izmērs der visiem. Ir jāizpilda uh, visa šīs prasības šīm iestādēm, tas rada lielu birokrātisko slogu ir mazas finanšu iestādes ar mazu risku uh, un tām rodas lielas fiksētās izmaksas. Un lieli administratīvie izdevumi būtībā rada jau operatīvo uh, risku šīm uh, finanšu iestādēm, kas parasti ir ar mazu risku saistīts. Un līdz ar to Mm, ir jāīsteno samērīga pieeja, pašreizējā pieeja tāda nav, un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jāatbrīvo no sloga, pārliecīga sloga šie mazie, ar mazie, mazās banka iestādes ar zemu riska pakāpi, tām jāparādz izņēmumi. Es īpaši runāju par administratīvo uh, slogu, nevis par uh, finanšu un kapitāla prasībām. Un uh, bāzelē noteikumi attiecībā uz lielām bankām, teiksim, tirgus cenu risku nevar attiecināt tādā pašā mērā uz mazām iestādēm un uh, uh, priekšsēdētāji, es vēlētos arī uh, vēlāk pievērsties uh, deputātu uzdotiem jautājumiem uh, vēlāk šīs sēdes laika. Ja Uh, tiks ņemtas vērā īpatnības, tad visas uh, banku iestādes uh, saglabās savu konkurētspēju. Mazajās un vidējās banku iestādes neprasa īpašus kapitāla uzkrājumus, jo šīm iestādēm MRL un TILAK prasības nav īpaši aktuālas un neatbilst būtībā to uh, praksei. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Frederiks Udejā, kurš ir Societe Generālā uh, vadītājs un Eiropas Banku federācijas priekšsēdētājs lūdzu. Yes, dear chairman. Uh, Priekšsēdētāji, godājumie deputāti, iesākumā norādu, ka šodien uzstājos kā Eiropas Banku federācijas priekšsēdētājs un nepārstāv, nevis kā Societe Generāla pārstāvis. Es vēlētos izcelt četri četrus elementus, runājot par šo visai sarežģīto paketi, uz kuru mēs koncentrējamies. Pirmkārt, runāt par vienotiem spēles noteikumiem. Ir jāņem vērā starptautisko noteikumu fragmentētā ainava, ņemot vērā pēdējos noteikumus savienotajās valstīs, Brexit un citus. Tas nenozīmē, ka mums Eiropiešiem nav, nebūtu jāveido robusti un nozīmīgi starptautiski nolīgumi. Tomēr vajadzētu izvairīties no scenārijiem, kuros Eiropa e, pieņem lēmumus, kas vai apstiprina lēmumus, kas sevi ir parādījuši praksē kā nepiemērots. Mēs Eh, pārs, aicinām pārskatīt um, grāmatvedības noteikums. Turklāt jāatzīmē, ka sagaidītājs kapitāla apgrūtinājums pēc komisijas priekšlikumiem uh, Eh, kas nozīmē 40%, bet pēdējie skaitļi e, norāda, ka šis skaitlis tuvojas jau 80%. Mums ir jārunā par to, ko mēs vēlamies e, īstenot kapitāla tirgu Brexit, e, ņemot vērā Brexitu. Mums ir jāsagaida e, skaidrība e, pasaules mērogā. Otrkārt, e, prudenciālās realitātes. Eiropa vēl nav gatava izma, eksploatēt patiesi integrētu banku sektoru. Dažādas uh, beilina prasības ir spēkā dažādās Eiropas jurisdikcijās. Otrkārt, kapitāla prasības ir paplašinātas un reizēm ir e, grūti īstenojams, piemēram, par 50% līdzfinansējumu. E, Eirozona ir mūsu vietējais tirgus, un transakcijām starp struktūrām šajā uh, Eh, noteikumiem, kas attiec uz transakcijām šajā telpā, ir jātiec arī uz banku uh, iestādēm. Par kredītu hierarhiju. Mēs apsveicam šādu kredītu hierarhijas uh, eh, izveidošanu. Tas ir būtiski mūsu uh, nozarē sagatavots robustu tekstu. Eiropas Banku federācija atbalsta uh, attiecīgas schēmas izveidošana šādā gadījumā. Otrkārt, ieferes 9. Šeit mēs aicinām noteikt e, kalendāra prasības. Mēs uzskatām, ka grāmatvedības standārtu e, ieviešana 18. gada janvārī ir nozīmīga. Tālāk e, izaugsmas un inovācijas dimensiju paketē. Paketē ir vairākies pasākumi, kas ir paredzēti Eiropas ekonomikas atbalstam. Šeit mēs ceram, ka parlaments atbalstīs komisijas priekšlikumu atbalstīt infrastruktūru investīcijas. Atgādinu, ka Eiropā vairums investīciju projektu infrastruktūras transportā, eh, un citos, eh, citos gadījumos tos finansē bankas. Jāuzsver Eiropas ekonomikas digitalizācija, cik nozīmīgi ir programma nodrošinājuma attīstīšana, eh, Eiropās eh, programma nodrošinājums tā attīstība ir apgrūtināta salīdzinājumā ar šo procesu savienotajās valstīs. Tāpat arī es gribētu uh, atbalstīt eh, komisijas vicepriekšsēdētāju Dombrovska sacīto, ka ir, ja Eiropa jāveido vienot standarti, bet jāņem vērā savas banku nozares specifikā. Eh, jūsu kārta šo ir tagad. Uh, Eh, pielikt savu roku, lai mēs panāktu pareizo līdzsvaru un lai mēs varētu veidot ilgtspējīgu Eiropas finanšu nozari, kas būtu noderīga visām mūsu ekonomikām. Paldies! Un Mēs darīsim visu, ko mēs varam, lai labi paveiktu darbu, gan attiecībās CRR, CRD, gan arī visā pārējā tagad eh, nākošais runātājs Andrijas Svirkovs no Aštak eh, banka grupas. Pa, e, Paldies! Esmu Andrēs Straihals un man ir liels gods būt klāt pārstātēt banku grupu, e, kas atrodas Eiropas e, e, of, um, issues at, um... Eiropas nomalē. Uh, To, um, uh, regulation, uh, TLAC, um, Emerald and... Un ņemot vērā to, ka mēs esam lielākā mazuma bankā sešās valstīs - Austrum Eiropā, Rumānijā, Čehijā, uh, Slovākijā. Mums ir tas prieks paziņot, ka mūsu uh, banka strādā Eiropas Savienībā ar uh, dažādām uzraudzības iestādēm. Reiz es tikos ar vienu no saviem klientiem un uh, tomēr tas nenotiek pārāk bieži, jo lielākā daļa man darba paiet ar politiķiem un regulātājiem. Es no savas puses varu uh, pateikt, ka jūs veicat lielisku darbu, tikai pabeidziet to, es pieņemšu jebko, ko jūs pieņemat, bet pabeidziet šo darbu un negroziet to nākošajos desmit gados. Tas ir mans vienīgais lūgums jums. Tālāk man ir vēl viens lūgums. Lūdzu, Eh, pārdomājiet savu paveikto taiskaitā eh, attiecībās bombas regulatoriem, politiķiem, eh, bankām Eiropā. Tas viss ir noderīgi, bet vai tas kalpo tam mērķim radīt labklājību ikvienam Eiropā? Pārdomājiet par to no savas pieredzes, var pateikt, tā kā mēs strādājam reģionā, kurā Eh, daudzi mēnesī saņem 300-400 eiro. Mums ir ļoti grūti veidot labklājību mūsu reģionā, un daļu no reģiona esam mēs paši, daļa no reģiona esat jūs politiķi, un daļa no tā ir regulētāji. Jūs eh, dzīvi mūs pārāk neatvieglojat, eh, lai radītu labklājību un daļa no eh, tā visa ir aizdošana. Mana blakus sēdētāja strādā ar sociālajiem banku pakalpojumiem. Viena no mūsu darbības sekām ir tāda, ka mēs graujam sociālo banku pakalpojumus, jo šobrīd, saskaņā ar noteikumiem, es nevaru aizdot vairāk ne santīm personam, kam nav līdzfinansējuma, nodrošinājuma vai neviena, kas var šo aizdevumu garantēt diemžēl, mums nav alternatīvu instrumentu šiem cilvēkiem, jo šie eh, mazie riska kapitāla, sociāla kapitāla fondi, kas mums ir, ir pilnīgi nekas. Mums ir vajadzīgi miljardi, lai mēs varētu atbalstīt cilvēkus, kuri var piedāvāt tikai savu darbu, sirdi un ticību nākotnēji un tās vairs neietilps nevienā aizdevuma kategorijā. Ja jūs to nemainīsiet, tad Eiropa nonāks neizdevīgā situācijā salīdzinājumā ar citiem reģioniem. Kāpēc? Eiropa ir pilnīgi uz strupceļu orientēta sabiedrība. Divas valstis Eiropā, kurā ir dzīvas eh, valstis ar zinām kapitāla tirgu, tā ir Šveice, kas nekad nav bijusi Eiropas Savienībā, un Anglija, kur vēlas izstāties. Vācija mazliet eh, zināms tirgus, Spānija ir manā reģionā. Nav nekā, nav kapitāla tirgus, un uh, uz eh, un nākošos 50 gadus tāda nebūs. Kā jūs domājat, kas tad finansēs startupus, sociālos uzņēmumus, kapitāla tirgus nav, privātu investoru nav un ba bankas saskaras ar aizvien lielākām grūtībām. Tas ir no aizdošanas puses. Tālāk runāsim par turības radīšanu trūcīgajiem, tiem, kuri mēnesī pelna maksimāli 1000 eiro, kuri, nevar, ehm, e, kuri var ietaupīt varbūt 50 eiro. Mēs esam e, atņēmuši daudziem eiropiešiem e, iespēju radīt līdzekļus bez riska. Parādiet manu diagrammu. Jūs neapzināties, cik dramatiskas ir izmaiņas pēdējo gadu laikā. Mēs esam Vāc, eh, Vācijas vidējai klasei, Austrijas vidusšķirai, Čehijas, Nīderlandes vidusšķirai iespēju. Un, eh, um, eh, radīt naudu no ietaupījumiem. Ja jūs investējat vērtējat Vācijas eh, obligācijā, Čehijas obligācijā jūs zaudējat, jūs nevarat neko nopelnīt blakus ienākumiem, jo šobrīd esam periodā, ka inflācija ir augstāka nekā eh, atgūtais kapitāls. Un šobrīd, kad aug paudze, kurai būs pilnīgi atšķirīgs priekšstats par naudas vērtību nekā mums, jo jūs eh, dabūjat naudu, ja jums ir nodrošinājums, tad jūs to dabūjat tāpat, un ja jums šī nauda ir, ja vien jūs eh, nesat gana bagāts, lai radītu, paredzētu kādu risku, tad jūs nevarat nekādu naudu blakus uztaisīt. Un tas attiec gan uz Emrelu, gan tīlāk, gan uz visu pārējo. Paldies, un tagad nākošais runātājs ir. Sabīne Timmer Jansene, kas ir triodos bank risku izvērtējuma amatpersona. Paldies, paldies par uzaicinājumu. Mēs tik tiešām atzinīgi vērtējam paveikto darbu, lai vairotu banku noturību. Un piekrītu kaimiņam būtu tik tiešām lieliski noslēgt visu šo likumdošanas pakotni. Triodos banka ir banka ar citādu skatījumu, esam ilgtspējīga banka. Eiropas banku, kas darbojas sešās valstīs, tā skaitā arī investīciju pārvaldībā. Mums eh, pārvaldībā ir vairāki miljardi eiro vērtu aktīvi un eh, simtiem klientu, ko mēs satiekam katru dienu. Savu klientu uzkrājumus izmantojam, lai investētu ilgtspējīgos MVU un atjaunīgajā enerģijā. Pēdējos desmit gados nekad mūsu rādītāji nav bijuši zem 20%. Mēs gribam radīt pozitīvu ietekmi un izmantot naudas spēku, lai palīdzētu radīt sociālu, viedu un ilgtspējīgu ekonomiku. Triodos banka atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu, jau īpaši attiecībā uz tiem jautājumiem, kas ir svarīgi sabiedrībai. Tad, tad eh, atbalsta pasākumi sabiedriski nozīmīgai infrastruktūrai un MVU. Un, protams, mēs arī atbalstām to, cik lielu nozīmi piešķirta samērīgumam. Ja runājam par ilgtspējīgu infrastruktūru, eh, tad mēs esam centušies atbalstīt šādus pakalpojumus. Mūsu veids, kā mēs izvērtējam šāda veida riskus, lielā mērā saskana ar priekšlikumā ietverto. Galvenā atšķirība ir tāda, ka mēs ņemam vērā arī sociālās un ietekmes uz vidi m, mm, apstākļus. Pielāgojot stingrākus riska pārvaldības kritērijus, eh, ir vērojama risku pazemināšanās. Uh, Triodos banka ir daļa no reālās faktiskās ekonomikas, esam ļoti pietuvināti saviem klientiem, un līdz ar to arī mēs esam pakrauti dažādajiem globālajiem satricinājumiem. Uzņēmēji, kas rūpējas par uh, saviem klientiem un uh, planētu, uh, rūpējas arī par savu, uz savas uzņēmējdarbības ilgtspēju. Tādējādi tik tiešām būtu jāsamazina riska īpatsvars mūsu portfolio un jāievieš 85% atbalsta faktors lielākiem MVU. Lai nodrošinātu to, kā aizdošana tik tiešām notiek uh, ilgtspējīgā veidā, varētu domāt par tādiem pašiem kritērijiem, kā ir piemērojami infrastruktūrai, to varētu pielāgot MVU specifikai. Runājot par samērīgumu, es gribētu uzsvērt to, ka samērīgums nevar tikt piemērots uz uh, piesardzības uh, rēķina. Uh, Nu, visām bankām ir jāatbilst eh, visdažādākajiem eh, standartiem un kritērijiem saistībā ar likviditāti un gatavību ārkārtas situācijām. 2015. jau kopš 2015. gada Eiropas centrālajā bankā tiek īpaši uzmanība pievērsta samērīgumam un būtu labi, ja mūsu dialogā ar uzraugošo iestādi arī tas tiktu īpaši izcelts. Tā būtu iespēja izvairīties no sistēmiskajiem riskiem. Uh, Um, ir jāsaprot, ka ir dažādi izaicinājumi mazajām bankām, ja tās salīdzina ar lielajām. Nu, līdz ar to arī daļa no savstarpējā uzrauku dialoga varētu uzlabot situāciju bankās. Dažkārt mēs saskaramies ar to, ka m, mm, tajās sešās valstīs, kur mums ir filiālis, noteikumi tiek interpretēti dažādi. Vēl kāds samērīguma aspekts ir uh, konkurence starp uh, IB bankām un standartizētajām bankām. Rodas atšķirības pat, ja tiek piemērots abos gadījumos a, riska pārvaldības a, instrumenti. Nu, līdz ar to arī varētu domāt par to, ka uh, laba risku pārvaldība varētu tikt eh, ietverta standardizētā pieejā, lai nodrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus. Mēs uzskatām, ka mazapjoma sociāla un ilgspējīga eh, bankvedība var būt eh, tikpat iedarbīga kā lielākā mērogā. Ir jāskatās, kā tiek piemērot samērīguma noteikumi un ir jādomā par mērķētiem atbalsta pasākumiem. Paldies! Thank you. Thank you also for your... Paldies Paldies arī par eh, ļoti prātīgajiem ierosinājumiem, eh, piemēram, attiecībā uz mājokļu kredītiem. Tālāk Kristians Stīvmūlērs no Finance Watch. Thank you, Mr. Chairman, for uh, inviting. Paldies priekšētātāji, ka esat uzaicinājuši Finance Watch uzstāties šajā uzklausīšanā. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka piedāvātajā pakotnē ir runa par uh, starptautisko standartu iestrādāšanu Eiropas tiesībās. Gribētu minēt dažus tādus pamatapsvērumus, kas mūsuprāt ir eh, pelnījuši lielāku uzmanību. Banku kapitāls nav ticis atjaunots par spīti progresam, vēl nav sasniegti droši līmeņi. Eiropas banku nozarē ir aptuveni 1,3 triljoni eiro peļņu nenesošu aizdevumu, Nu, un tāpēc arī Eiropas bankas ir sliktākā kapitalizācijas situācijā kā citās lielajās ekonomikās. Otrakārt, banku kapitāla regula nepalēlina ekonomiku. Nu, un šobrīd eh, MVU gadījumā banku uzticamība nav tik liela problēma. Uh, ja rodas eh, problēmas saņemt eh, kredītu, tad pārsvarā tās ir struktūrāla rakstura. Tās vairāk ir saistītas ar eh, šiem te peļņu nenesošajiem aizdevumiem, nevis ar regulējumu kopumā. Labi kapitalizētas bankas spēja sevi pašfinansēt ar labākiem nosacījumiem un drīzāk spēja sniegt aizdevumus reālajai ekonomikai. Vēl ar vienu nav atrisināta problēma ar bankām, kas tiek uzskatīts par pārāk lielām, lai tās nokļūtu problēmās. Uh, iedzīvotāji vēl ar vienu saskaras ar nepieciešamību eh, tērēt milzu līdzekļus, lai glābtu bankas. Sistēmiski nozīmīgās bankas ir eh, jāpadara drošas un noturīgas. Un ir jānodrošina tas, ka Eiropas banku nozare at atvesaļojas un atkal ir peļņu nesoši, nezaudējot konkurētspēju un daudzveidīgumu. Bankām ir jākoncentrējas uz uh, savu aktīvu noturības vairošanu. Ir jānāk klajā ar labākiem produktiem, labākiem pakalpojumiem, labākiem uh, aizdevumu izsniegšanas uh, lēmumiem. Finance Watch ir nākuši klajā rekomendācijām visos šajos jautājumos. Par priekšlikumu runājot, Finance Watch apzinās, cik uh, grūti ir nodrošināt atbilstību mazākiem banku nozares uh, spēlētājiem. Mērķim, mūsuprāt, nebūtu jābūt iegūt mazāk granulārus datus uh, vai mazināt caurskatāmību. Runai vajadzētu būt par vienkāršotāku ziņošanu. Uh, Mēs atzinīgi vērtējam Eiropas Banku iestādes ierosinājumus par harmonizētiem uh, atbilstības instrumentiem, bet gribētos redzēt ambiziotāku pieju, kā rezultātā tiktu izveidots uh, viens pieturas punkts uh, ziņošanas aspektiem. Tāpat gribētos arī, lai tiktu dots mandāts Eiropas Banku iestādē, lai izstrādātu vienotus instrumentus ziņošanai par dažādajiem finanšu tirgus aspektiem. Nusprāt, piedāvātā definīcija mazām iestādēm būtu jādaudzveido un būtu jābūt kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, kas būtu līdzīgs SSR režīmam tātad tā, tiktu kombinēti absolūti un relatīvi izmēri kritēriji, kā arī kritēriji, kas ir saistīti ar iestādes biznesa modeliem un riska profilu. Ir jābūt eh, padziļinātām diskusijām par otrā pīlāra režīmu pārskatīšanu, tā skaitā otrā pīlāra vadlīnijas. Otrā pīlāra vadlīnijas ir ieviestas uzraugošajā praksē jau 16. gadā. saistošas eh, kapitāla prasības nozīmīgām Eiropas eh, bankas, Eiropas eh, līmeņa bankām tika samazināts par 23% vidēji. Nu, un parlamentam būtu jādara vairāk nekā tikai akli jāapzīmogo tiesību akti, dotot savu piekrišanu. Visam būtu jābūt balstītam uz informētiem lēmumiem, un mēs ierosinātu pārskatīt pašreizējo praksi un nāk klājā arī ar ietekmes izvērtējumu pirms uh, nāk klajā ar būtiskām izmaiņām tiesību aktos. Būtiskas izmaiņas piesardzības režīmā, piemēram, 103. panta svītrošana kapitāla prasību direktīvā, neapzinoties pilnībā sekas. Tāpat arī mikropiesardzības ietvaru harmonizācijai būtu jāiet roku rokā ar to, lai izvairītos no tādiem eh, aklajiem punktiem likumdošanā. Uh, Tāpēc arī 4. nodaļā, 7. Eh, sadaļā kapitāla prasību direktīvā būtu rūpīgāk jāpārdomā piedāvātās izmaiņas. Financial Watch atzinīgi vērtē to, ka ir eh, ieviestas saistošas prasības attiecībā uz eh, leverage ratio, bet ir jāpaturprātā, ka šāds 3% leverage ratio atbilst tikai minimāliem izsvērtajiem riskiem saskaņā ar Bāzeli 3. Sistēmiski nozīmīgām bankām ir nepieciešams lielāks um, leverage ratio. Tīlāk ietvera ieviešana ir ļoti būtiska, lai padarītu visu praktiski īstenojamu, bet um, tam visam nav nekādas vērtības, ja to nevar izmantot vajadzības gadījumā. Tāpēc arī mēs aicinātu pārskatīt pastāvošos piesardzības rekapitalizācijas noteikumus, kas kavē kapitāla prasību direktīvas īstenošanu praksē. Atkāpšanās no Bāzeles komitejas standartiem kompromitētu starptautisko sadarbību banku noregulējumā un apdraudētu Eiropas uh, pozīciju turpmākajās sarunās. Eh, kā arī ietekmētu Eiropas banku noturību un konkurētspēju ilgtermiņā. Mēs uzskatām, ka banku nozara Eiropā vēl arvien nav tādā situācijā, kas varētu piekāpties eh, attiecībā uz eh, kapitāla prasību samazināšanu. Runātājs tiek pārtraukts. Es atūlīt veikšu. Ir svarīgi nodrošināt to, ka banku sanācijas un noregulējuma direktīva var tikt atbilstoši piemērotu, lai vairu veicinātu Eiropas banku nozares atvesaļošanos. Paldies! Nu, un eh, tagad mēs sem varam uzklausīt eh, deputātus. Trīs minūtes katram. Karas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vēlos vispirms sirsnīgi pateikties mūsu viesiem par to, ka viņi ir atnākuši un arī par to, ka viņi ir uh, mums snieguši ļoti plašu informāciju. Šīs uh, debates, kas notiek, parāda, cik svarīgi īsteno pabeigt tad reg, reg, pieņemt regulējumu par uzraudzību. Un ir um, paralēli ceļi ir eh, jomas, kur eh, regulējums mm, būtībā ir neproduktīvs un negatīvi ietekmē tirgu, un šie lēmumi ir eh, jāpieņem, jārunā arī par samērīgumu, kas pat par sevi arī nav Eh, pats par sevi arī nav risinājums, jo nav galvenais vienkārši eh, mazināt eh, slogu, ir viss jāintegrē šeit tirgu, jānoskaidro, kur ir vājie punkti. Mēs šobrīd veicam izvērtējumu, lai novērstu trūkumus, lai uh, izveidot labāku uh, ietvaru un mums jāiet tālāk nekā komisijas priekšlikums, līdz ar to mēs varēsim veikt mm, nepieciešamās korekcijas. Vienkārši iebilst pret kaut ko eh, ir eh, nepietiekams risinājums. Tika šeit runāts par Austrum Eiropu, Centrālu Eiropu un var rasties jautājums, eh, vai tas saistīts ar sabiedrības attīstību vai mēs uh, šobrīd uh, šeit ir saskaņota banku uzraudzību banku regulējums ar uh, sabiedrības attīstību, ekonomikas attīstību un vai uh, visi veiktie pasākumi ir pietiekami. Tālāk par samērīgumu. Šeit uh, pietrūkst uh, definīcijas, uh, ko mēs ar to saprotam. Protams, var veikt ietaupījumus, samazinot prasību kopumu. Uh, bet ir dažādi pienākumi sniegt informāciju, kas rada izmaksas papildu administratīvo slogu un kā varam definēt mazāk sarežģītu iestādi, kādus kritērijus varam piemērot šeit un kā varam noteikt šī, šādām iestādēm ziņošanas prasības. Tāpat būtu arī jāizvairās no tā, ka uh, ir pretruna starp uh, regulējumu un uh, noregulējumu procesu un būtu jāparedz vienota platforma ziņojums sniegšanai. Tālāk Silva Penēra. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons, diemžēl. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties mūsu viesiem par viņu stāstījumu. Un es uzdošu konkrētus jautājumus. Pirmais ir par uh, uh, regulātoru rīcības brīvību. Nu, neviens šāds jautājums neuzdeva, bet es gribētu zināt uh, ieinteresēto pušu viedokli par šo rīcības brīvību. Vai tā ir pārāk lielā, vai mums vajadzētu stingrākus noteikumus un juridiskos ieteikumus, varbūt elastība, vai tā ir adekvāta šobrīd. Un, uh, Eh, kurās jomās mums būtu jāmazina šai pakotnē noregulējuma iestāžu rīcības brīvība. Tālāk par uh, administratīvo slogu, jā, tas tiek atzīts, noprojām tiek uh, diskutēts par granulāciju, vienkāršošanas instrumentiem attiecībā uz ziņošanas prasībām vai pienākumu bet runājot par noregulējumu un MREL prasību kalibrēšanu, ir eh, jāparādz eh, nošķīrums, izņēmums mazām bankām, ņemot vērā banku eh, raksturu. Es gribētu vairāk dzirdēt par šiem punktiem. Un, nu, visbeidzot, par šiem jauna līmeņā sliktajiem kredītiem. Mēs esam dzirdējuši par pātrināto procedūru, bet pastāv arī bažas, kas, ja tiek veidot jauna saistību klase, tad parādās uh, šaubas par to, ka tikai uz to varēs attiecināt bail-in. Un es gribētu jums jautāt, vai uh, tas ir uh, pareizs vērtējums, vai arī šeit ir runa par veicināšanu un nevis šā procesa efektivitātes ierobežošanu. Paldies! Ašlīs Foks. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties mūsu viesiem. Mani īpaši pārsteidza Taisana uh, kunga teikto, teiktais attiecībā uz tādu, ka regulatīvo pārtraukumu, jo mēs politiķi mainām noteikums, jo mēs eh, vēlamies šādu regulējumu, bet eh, šeit izskanēja eh, prasība tātad, nu, pārtraukt šo, šo procesu un ļaut bankām strādāt, un es pievienojos šai prasībai. CRR 4. F pantā ir not noteikts tas, kādos gadījumos um, uh, šīs uh, saistības var uh, tikt skaitītas par savstarpēji sa savienotiem um, aktīviem. Šajā gadījumā ar hipotekām garantēta tā, tie vērtspapīri varētu būt savstarpēji nesaskaņoti. Uh, attiecībā uz augstas kvalitātes uh, vērtspapīriem. Šis uh, atšķirīgais termiņš var novest pie stab stabilā finansējuma asimetrijas un uh, ja, teiksim, obligācijas derīguma termiņš ir mazāks par vienu gadu vai pat tikai seši mēneši. Jautājums, kā jūs skatāties uz sekto obligāciju termiņu nesaskaņotību vai augstas kvalitātes sekta tās obligācijas varētu būt kā risinājums, lai mazinātu termiņa neatbilstību? kas varētu rasties, un kā jūs uzskatāt būtu, ja, kas būtu darāms, lai novērstu tādu uh, kraujas efektu, ja tā varētu teikt. Paldies. Vārds Viegas kungam. Primeiro, repare. Pirmkārt, attiecībā uz Andriešu kunga sacīto. Uh, jāpiekrīt, ka finanšu krīze izraidīja finanšu sistēmas spekulatīva darbība, kas izmaksāja miljardiem eiro sabiedrībai, kas izraisīja nopietnas situācijas dalībvalstīs, ietekmēja ikdienas dzīvi strādājošajiem pilsoņiem. Un šobrīd tagad redzē to, ka mēs eh, eh, eh, noliedzam piekļuvi turībai caur ietaupījumiem. Mēs šo vēstījumu dzirdam, bet atsakāmies to ņemt vērā tālāk. Vēl ir svarīgi uz svērt eh, dažādo parādu veidus, neveiksmīgo parādu un neatmaksājumu parādu veidus, kā tas ietekmē klientus. Un es gribētu šeit, lai te nav nekādas mistificēšanas un lai viss notiktu caurskatāmā veidā. Udejā eh, kundze uzdevā sekojošu jautājumu attiecībā uz Ehm, Bāzeles vienošanās pabeigšanu, ar kuru Eiropas finanšu sistēma atrodas neizdevīgā situācijā attiecībā pret Ziemeļamerikas bankām. Es gribētu vairāk dzirdēt par specifiskiem aspektiem, kādi konkrēti pasākumi ir iecerēti Eiropas tirgumu, vai pastāv risks, ka mūs, eh, mūsu tirgu invāziju veid Ziemeļamerikas bankas. Un par Finance Watch es gribētu dzirdēt viedokli attiecībā uz preventīvo rekapitalizāciju. Tāpat es vēlētos zināt viedokli par makroprudenciālās ekonomikas ietvaru veidošanu un eh, noteikumiem otrā pilāra ietvaros. Un visbeidzot, Triodu bankas pārstāv vēlētos pateikties par uzstāšanos, taču par risku jautājumu un to, ka banka, kura pozicionē sevi ma mazo vidēju uzņēmumu infrastruktūru vidē, kā norit eh, riska pārvaldība, lai dotu iespēju uh, ievērot tos eh, standartus un noteikumus, kurus mēs vēlamies iekļaut likumdošanā. Paldies, Svens Gīgolds! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, Triodos vēlos uzdot jautājumu par to, vai jums ir ieteikumi CRDC arī ietvaros par to, kā panākt to, lai ESK riski tiktu labāk atspoguļoti. E, šo jautājumu iepriekšējā kārtā uzdeva jau Pervanš Beres. Otrkārt, es ļoti rūpīgi uzklausīju Raikla kungu sacīto. Un tas, ko jūs aprakstāt, uh, uz sociālajiem aizdevumiem un ietekmi uz to. Tas ir satraucoši, un es gribētu dzirdēt, kādus standartus un normas jūs gribētu mainīt, lai e, izvairītos. E, no šādām sekām. Un visbeidzot komentārs no manas puses. Runā izskanēja liela pretruna. Iesākot, ja jūs sacījāt, neko nemainiet, pēc tam jūs sacījāt un uzskaitījāt to visu, ko vajadzētu mainīt. Tā ka tas nebija visai konsekventi. Tomēr es Eh, nedomāju, ka to, ko mēs esam izdarījuši, ka esam izdarījuši visu pareizi, un es apsveicu konkrētus priekšlikumus par to, kā mēs varam esošo režīmu stiprināt, panākt labāku rezultātu un apdraudot stabilitāti. Un visbeidzot, tirgus ekonomikā nevar paredzēt bez riskā peļņas atgūšanu. Tas nozīmē, ka jūs gribat kaut ko nopelnīt bez strādāšanas un risku uzņemšanās. šādas eh, rezerves maržas izušana ir varbūt dramatiska, bet tā ir pilnīgi normāla parādība kapitāla tirgu. Un visbeidzot šot manu falis kungam, vai jūs palīdzētu labāk mums izprast eh, definīciju mazo banku? Eh, atlasīju, jo es, ja es pareizi sapratu, institūcijām jābūt mazām ar zemu risku, un pēc tam definīcijas bija tādas, ka mazākas institūcijas uzņemtos lielākus riskus. Līdz ar to var nebija skaidrs, vai jūsu ieteikums ir konsekvents, un visbeidzot, vai jūs varētu sniegt detalizētu sarakstu ar uh, visām izmaiņām, lai labāk nodrošinātu mūsu darba proporcionalitāti. Paldies! Citu uh, grupu runātājus es neredzu klāt. Uh, tagad mums ir mazliet laika uh, brīvajam mikrofonam. Jā, pavisam īsi vēlos atgriezties pie tā tad par paziņošanas prasībām. Nu, mums visu laiku ir jāsūta liels datu apjoms, līdzīgu datu četreiz, piecreiz, sešreiz darba apjoms palielinā. Šie dati ir līdzīgi, bet nevienādi. Un mums nerodas tāds iespējas, ka bankas nevēlas šo sistēmu mainīt, gluži pretēji tās cer, ka būs iespēja nosūtīt datus datus, un tad šie dažādie uzraugi tad no šīs platformas vai datu bāzes tad varēs iegūt nepieciešamos datus, un es gribētu jautāt, kā jūs to visu iedomājaties, vai tas ir iespējams vai ne, un ja nē, tad kādēļ? Thank you very much. I, I would like to... Paldies, es atgriezīšos pie BRD ieviešanas pieredzi un gribētu dzirdēt komentārus par to, kāda būtu atbildību sadalīšana starp patrisinā noregulējumu un uzraudzības lēbēju iestādēm, jo atsevišķi daži no tiem lēma saskaņā ar MRL un citi pēc citām prasībām. Vai jūs varētu to papildināt no dažādām perspektīvām skatoties? Un tāpat eh, jūsu izklāstā raugoties no Eiropas nomalas perspektīvas, kādi būtu ieteikumi, lai mēs sasniegtu vēlamo? Es baidos, kā atsevišķas bankas var nonākt vēl apgrūtinošākās situācijas. Iespējams, kā šeit ir runa par dažādām uh, perspektīvām. Jā, šī pro, uh, šis jautājums ir būtisks. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Vairāk pieteikumu brīvajam mikrofonam nav. Un es tagad aicināšu diskusijas dalībniekus sniegt atbildes tādā pat kārtībā. Varbūt es varētu iesākt un tad uh, dot iespēju turpināt eh, Frederikam eh, kā Banku federācijas priekšsēdētājiem. Es gribētu vienkārši atbildēt uz pēdējo jautājumu. Jā, tā tik tiešām ir problēma un ir neskaidrības noregulējuma un uzraudzību aktivitātes īstenošanā. Mēs saskatām uh, Eh, pienākumu pārklāšanos un neskaidru kompetenci sadalījumu starp Eiropas lēmēju iestādēm, starp mikro un makro noregulējumu. Es domāju, es negribu neko ieteikt, bet tā kā dāmas un kungi ir klāt, es uzskatu, ka EBA vajadzētu uh, noteikt standārtu. CBA ir ar nozīmīgu lomu, un tā, tāda ir jābūt attiecībā uz mikro makro doregulējumu. Tāpat banku iestādē vajadzētu noteikt kritērijus uzraudzības praksēm. Mediācijai es domāju, ka ir jābūt skaidram nodalījumam starp Eh, uzraudzību un leģislatīviem jautājumiem. Tādu pagaidām nav un zināmā mērā eh, CRR, eh, BRD pakete vēl vairāk padara neskaidru šo situāciju un atbildību dalību. Mēs gribētu skaidri definētas atbildības un mēs gribētu, lai skaidrības un vienkāršības jautājums būtu ar lielāku vietu, jo ir tiešām eh, apgrūtinoši tas, ka visās separācijās Eiropas valstīs, sešās, sešās Eiropas valstīs ir eh, jābūt pakļautiem desmit uzraudzības iestādēm Būtu labi, ja būtu viens uzraugs un viens noregulējuma, um, viena noregulējuma e, iestāde, e, nu lai būtu trīs, bet ne tik daudz, cik ir šobrīd. Thank you. Paldies. Tāpēc, Tāpēc mēs veidojam banku savienību Jūs to veidojat ļoti ilgi, nu jau būs astoņi gadi. Varbūt nākošajā gadā pabeidziet to. Mēs uzskatām, ka tas bija ļoti ātri. Mēs veidojam vienotu uzraudzību, bet ļoti daudz pietrūkst. Šapmankungs. Paldies, es gribu atbildēt uz jautājumiem par uh, samērīgumu attiecībā uz uh, piemērošanu uh, visā Eiropā. Pēc Vācijā veikta pētījuma par uh, ziņošanas slogu, tad maziem iestādēm tas bija 67% no visām kapacitātēm. Un, uh, šie jaunie noteikumi prasīt, lai tiktu nostrādāts simts darba dienas gadā. Un uh, mazajām banku iestādēm tas uh, ir liels sloks. Jautājums, kam šie informācija tiek izmantota? Tā tiek izmantota, lai veiktu uzraudzību par finanšu iestādēm. 99% par pašu kapitāla uh, Eh, ir 8% no šī datu lauka, tātad 8, 10, 15% no kopīgās informācijas, ko saņem uzraugi. Tālāk par konkrētiem atvieglojumiem mazā vienkāršajā banku uh, sektorā. Uh, uz kapitālu neorientētas iestādes, tām mm, nebūtu nepieciešams nekādas prasības. Tālāk būtu regulējums par atlīdzību nepieciešams un uh, relatīvi mazā uzraudzības pāraudzības uh, iestāde iestādēm nevajadzētu sarežģītu struktūru paredzēt tālāk par uh, pārstāvju uh, pārbaudi vajadzētu ekspost, nevis uh, sarežģītā ex ante režīmā īstenot. Un uh, mazām iestādēm MRL nevajadzētu izvirzīt, jo uz tām attiecas uh, nacionālās noregulējuma normas un uh, uh, tas nav viss jā, jāīsteno Briselē esošajai noregulējuma padomē. Un nev var piemērot normas visām bankām, tās normas, kas ir paredzētas lielām pārnacionālām globālām iestādēm. Ne, jo patiesībā tas, uh, šīs mazās iestādes nodrošina kredītu reālai ekonomikai un nerada risku visam sektoram kopumā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Jā, es gribētu komentēt pāris jautājumus, kas izskanēja. Pirmkārt, par proporcionalitāti viens komentārs. Tas, protams, viss ir atkarīgs no bankas. Mēs esam banka, ko uzrauga SSM. Tagad ir jauns ziņošanas rauns, bija CDS 39 Un tas ir tāds ļoti smagnējs projekts, runa ir par ziņošanu, par granulitāti, par nu, atbilstību samērīgumam. Problēma ir tajā, ka risks jau nav ierobežots tikai attiecībā uz izmēru. Liela daļa problēmu ir saistītas ar mm, nosacīti mazām bankām un ļoti vienkāršiem biznesa modeļiem. Gribētu padalīties pieredzēm Francijā esam nākuši klajā ar tiesību aktu, lai izveidotu šo jauno instrumentu kategoriju. Tā labi sasaucas ar tirgu, un uh, politika nav pārdot produktus uh, nepastarpināti mazumtirgotājiem, bet gan starpniekiem, kas droši vien labāk var izvērtēt risku un noteikt atbilstošāko cenu. Tas viss notika gana glūdi, un uh, šo te jauno instrumentu kategoriju mēs uh, varējām nākt klajā tam visam papildus uh, pamatkapitāla produktiem. Tik uzdots jautājums par bāzeli, un tas arī sasaucas ar modeļiem. Ir, kā jūs zināt, plašas diskusijas par bāzeli 4, tāda potenciāla papildus pārskatīšana. Mēs bijām tiešām nobažījušies, ka vien un tie paši noteikumi uh, Nu, dažreiz varbūt neveiksmīgi noteikumi tiek piemēroti ļoti atšķirīgām situācijām. Piemēram, ja runa ir par ASV un Eiropu, nu tam, protams, būtu ļoti atšķirīgas sekas. Runājot par mājokļu kredītiem, nu tas attiecas uz visām bankām, lielām vai mazām, tās visas uh, dod mājokļu kredītus. ASV ir divas lielas bankas, kas ar valsts atbalstu regulāri aizdod ārkārtīgi daudz mājokļu kredītu. Nu, un mēs redzam, ka tādi paši noteikumi, kas tiek piemēroti šīm ASV bankām, citā sistēmā nerada tādu pašu ietekmi. Uh, Nu, un tieši tāpēc arī noteikumu pielāgošana ir tik svarīga, jo īpaši jau tādā vidē, kur bankas vēl ar vienu ir galvenais finansējuma avots ekonomikai. Otrakārt, mēs daudz runājām arī par specializēto finansējumu. Nu, tāds vairāk vai mazāk publisks piemērs priekšlikumam pirmsākumos tika sniegts aizdevums aviosabiedrībai lidmašīnu iegādēja ar zināmu līdzfinansējumu. Nu, ņemot vērā zaudējumu vēsturi, tam nebija īsti pamatojuma. Šīs lidmašīnas kalpoja kā garantija aizdevumam, un līdz ar to tas būtu kapitāla prasīgāks aizdevums nekā citas formas. Nu, lidmašīnu tirgus ir ne, tāds nosacīti likvīds. Mēs centāmies skaidrot visas šīs te iespējamās sekas un Bācelē 4 būtu ļoti būtiska ietekme, ja tas viss nebūtu pareizi sakārtots. Labāk ir, lai nav vispār vienošanās, nekā slikta vienošanās. Ja mēs varam panākt tādu vienošanos, kas darbojas, tad, protams, tas būtu lieliski. Kādi tad ir modeļi? tas ir veids, kā efektīvi domāt par kredītiem un iespējamiem riskiem, balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Kādi tad ir riski cikla gaitā, labos un sliktos laikos, un tas viss ļauj arī prognozēt uh, situāciju nākotnē. Mēs atbalstam šādu te attīstītu metodiku, tā mums ir ļoti noderīga arī uzņēmumu iekšēnē. Tas ir tas, kā mēs skatām riskus. Uh, Mēs arī piedalīsimies turmākā pasākumā ar mērķi uzlabot šos te moteļus un īstenot labāku kontroli. Kaksa kunga jautājums. Nu, man nav šobrīd atbildi padomā. Varu tikai teikt, ka teksts būs jāpārskata. Uh, ja runiet par leverage ratio citu starpā, ir jāpārbauda, vai viss tik tiešām ir jēgpelnīgi attiecībā uz riskiem un arī likviditāti. Jūsu jautājums, kurš vienkārši parāda to, cik sarežģīta ir situācija, mums ir jātiek galā ar ļoti sarežģītiem noteikumiem, pieskart dažādas jomas, kapitāla rādītāji citu starpā, un dažkārt ir grūti rast pareizo līdzsvaru, bet ir jānodrošina saskaņotība ar dažādiem iespējamiem riskiem un efektīvu to pārvaldību. Paldies! Sabīna Timers Jansena lūdzu. Yeah. Okay. Um, I think there are two questions. Šķiet, ka ir divi jautājumi, uz kuriem es gribētu atbildēt. Es gan normas, kā mēs to ņemam vērā mūsu aizdošanas politikā un kā mēs definējam samērīgumu. Es skatoties uz ESG normām, uh, mūsu MVU klientu jā, situācijā. Ja mēs saņemam aizdevumu pieteikumu, tad mēs eh, sākam ar eh, mūsu aizdošanas kritērijiem. Nu, tie ir tādi trīskārši. Nu, lūk, un no turienes nāk arī bankas nosaukums trijādos, tātad šī trīskāršā pieeja. Jautājums ir, vai uzņēmējs tik tiešām tic savai uzņēmējdarbībai un idejai, uh, vai viņam izdosies panākt, ka viss labi darbojas. Tātad runa ir par pašu personu. Otrakārt, mēs vienmēr skatāmies, kā vietējā sabiedrība šo uzņēmēju atbalsta, vai ir līdz cilvēki, kas atbalsta viņu ideju. Eh, tas eh, sasaucas ar mūsu sociālo un vides eh, apzināšanos. Un treškārt, vai uzņēmējs saprot visus uh, detaļas un vai spēs gūt peļņu no iecerētās uzņēmē darbības. Mēs uzskatām, ka šie trīs uh, kritēriji palīdz nodrošināt to, kā aizdodam līdzekļus sabiedrībai nozīmīgam pasākumam. Nu, un ja šie kriteriji tiek īstenoti, tad mēs skatām riskus, kvalitatīvos, kvantitatīvos pasākums, rezultātu tabulas, un, protams, jo vairāk un labāk mēs veicam risku analīzi, jo mazākas ir kapitāla prasības. Tā kā mums varētu tas ir tāds vienkāršs, skaidrs veids, kā uh, izskatīt MVU pieteikumus. Ja mēs runājam par samērīgumu, tas vienmēr ir saistīts ar uh, situācijas sarežģītību. Nereti runa ir par mazākām bankām. Nu, un mazākām bankām, protams, eh, jautājums lielā mērā ir saistīts ar darbinieku skaitu. Mums nav daudz darbinieku, kuriem ir jāpaveic viss nepieciešamais darbs, Nu, un um, būtu tiešām labi, ja mēs varētu uzturēt dialogu ar uh, kompetentajām iestādēm, lai saprastu, kur tad parādās šis samērīgums. Varbūt nevajag to visu iepīt noteikumus, bet padarīt uh, skaidru un saprotamu. Un varbūt tad mēs arī varētu mm, piedalīties uh, kapitāla prasību direktīvā. Ziņošana un inspekcijas vizītes, protams, ir ļoti svarīgas, bet labāk būtu, ja mēs zinātu, kad šādas vizītes ir gaidāmas. Arī tāds vieglāks, skaidrāks regulējums būtu noderīgs. Te nav runa par kapitāla apjomu, jo, nu, samērīgumu nedrīkst īstenot, balstot, upurējot piesardzīgumu pieeju bet eh, ziņošana un datu vākšana būtu jāatvieglo. Es domāju, ka uh, vienot ziņošana tik tiešām rada pievienoto vērtību uh, Mūsu birojā mums ir eh, divi darbinieki, kas darbojas Bāzeles zinātības centrā, un eh, viņi ir tiešām speciālisti, eksperti, viņi daudz ko zina par jomu, bet eh, viņiem gluži vienkārši nav laika izskatīt tūkstošiem lapušu dažādu standartu regulējumu īstenošanas pasākumu, gluži vienkārši nepietiek fiziski tam laika. Tāpēc, eh, ja runa ir par eh, regulējumu apjomu, tad tik tiešām būtu jāņem vērā pieejamais darbinieku skaits. Paldies! You, Christian Paldies, Kristians Stīfmillers! Ir izskanējuši pāris jautājumi, kas ir vērsti man. Gribētu sākt ar eh, piesardzības pār rekapitul... rekapitalizāciju. Mūsuprāt, svarīgi ir izvairīties no tādām nepārprotamām escape klauzulām. Mūsuprāt, šāds te jēdziens ir pretrunā galvenajam banku regulējuma nolūkam. Mums ir tilak un MRL satvari, kas ir veidoti ar mērķi nodrošināt to, ka zaudējumi tiek absorbēti. Un to veids tie kreditori, kas ir vislabākajā situācijā, lai to darītu. Tie ir profesionāli, institucionalizēti investori, riska instrumenti un vēlina instrumenti. Nereti ir tādu ieguldītāju rokās, kuri nevar pilnībā izvērtēt riskus. Pagātnē ir bijušas vērojamas problēmas, kas ir saistītas ar uh, produktu pārdošanu neīstajā brīdī, un nākotnē ir jāaizsargā uh, mazumtirzniecības ieguldītāji. Mm, dažādi instrumenti, piemēram, uh, kakao obligācijas, varētu nebūt atbilstošākās mazumtirzniecības ieguldītājiem, un tas būtu jāņem vērā. Makro un mikro piesardzības ietvars un ietekme uz otro pīlāru. Mēs uh, piekrītam tam, ka uh, makro piesardzības standartiem būtu jābūt harmonizētākiem. Bet esam nobežījušies par uh, potenciālajām atkāpēm. Nu, viens puses uzraukošās iestādes jau ir rīkojušās makro piesardzības aspektos, ja īpaši piemērojot otrā pīlāra vadlīnijas. Uh, Un tagad tiesību aktā ir iekļauti diezgan būtiski ierobežojumi regulātoru brīvībai risināt atsevišķas riska klases. Tā pašā laikā makropiesardzības līmenī te var atsaukties uz nesenu pētījumu, ar ko nāca klajā ESRB pirms pāris nedēļām šie, šī te režīma un instrumentu piemērošana dalībvalstīs vēl ar vienu ir ļoti atšķirīga. Un faktiski mikropiesardzības satvara pārskatīšana šobrīd notiek Eiropas a, Savienības līmenī. Mēs uzskatām, ka gan makro, gan mikro dimensija, a, gan arī otrā pīlāra noteikumi kas nosaka to, kā tad regulātoriem būtu jāskata situācija. Būtu jārisina harmonizēti. Par samērīgumu runājot. Lielā mērā piekrītam eh, tam, kas ir ticis teikts par ziņošanu. Mūsuprāt, eh, ir iespējams eh, mazināt ziņošanas slogu, bet mēs būtu pret jebkādām idejām par to, ka samērīgumam, samērīguma rezultātā tiktu vājināti piesardzīguma standarti. Runājot par samērīgumu un MRL, tas jau ir iestrādāts um, banku sanācijas un noregulējuma režīmā. Faktiski MRL kab ir kalibrēt kalibrēšana ir lielā mērā atkarīga no tā, kāda veida plāns ir paredzēts konkrētajai bankai, lai noregulētu situāciju. Nu, un ja banka tiktu likvidēta, tad jau nav nepieciešamības vispār pēc MRL. Lūk, tā kā tas viss jau ir eh, faktiski iestrādāts ietverā. Paldies! Would... Paldies! Nu, man droši vien vajadzētu atgādināt ka pastāv atšķirības starp bēlīnu un slogas sadali. Ehm, jo vērtspapīri, par ko jūs runājāt, eh, faktiski eh, arī demonstrē šīs te atšķirības. Bija arī jautājums mūsu uzraugam vērsts. Tūk ir mūs uzkavēsies kādu brīdi ilgāk. Vai vēl kāds komentārs par MRL? Pirms uzraugs izsakās. Es domāju, ka būs pietiekami daudz laika visiem izteikties. Priekšādātājs lūdzu vienu minūti, tad, ja? One, one, I, I fully... Par MRL viens, viens, jā, es pilnīgi piekrītu, jā, šeit ir uh, pārāk liels atšķirības starp uh, re, noregulējumu un uzraudzību. Tālāk. Eh, SPL nav īstas skaidrības šeit, vai tur ir liela ietekme uz uzņēmē darbību vai ne, vai ir vienas ieejas durvis vai vairākas, tas nav šeit skaidrs. Ja ir eh, iestāde, kam ir eh, vairāk ieejas punkti un sešas vietējās Eh, klien, eh, bankas. Eh, šeit ir liela ietekme un ir jābūt vienotai pieejai un, un skaidram skatījumam. Liels paldies, kas vēl vēlas atbildēt Andre, Andrija. Gribētu atbildēt uz Pēteru Sīmonu uzdoto jautājumu par ziņošanas prasībām, par biežumu, par uh, likviditāti bankās. Uzraugi nevar gaidīt vienu gadu, lai zinātu uh, par uh, šo situāciju. Ja būtu jāziņo reiz gadā, tad tas radītu slogus uh, uz uh, citiem dalībniekiem. Mums ir uh, jāsaprot uh, šis jautājums par ziņošanas slogu. Uh, Pašreizējā regulējuma SSM, eh, SRB šī sistēma ir eh, izstrādāta, ir jau un integrēta, kas šobrīd nedarbojas, ir tas, ka līdztekus kopīgām prasībām ir vēl papildu prasības, ko nosaka eh, centrālās bankas, prudenciālās, makroprudenciālās tiestādes, citi Un mēs, eh, piemēram, ASV 60. 80. gados tika izveidota vienota iestāde, eh, ne, atbildīgās iestādes sanāca kopā un vienojās par uh, prasību kopumu attiecībā uz uh, šiem ziņojumiem. Es domāju, ka tas būtu labs risinājums, ja mums izdotos par to vienoties. Tālāk par aktīviem un pasīviem. Uh, šis izņēmums nebija paredzēts mūsu rekomendācijās, jo, teiksim, ja ir dažādi finansējuma elementi un uh, pasīvi, nu, mūsu ieteikums būtu tos saskaņot ar um, mandātu banku iestādēju, izstrādāt kritērijus par to, ko mēs tiešām prasām, kas mums necies, nepieciešams attiecībā uz aktīviem un pasīviem pasreizējā ietvarā. Daniel Nui, nu, divi īsti punkti. Pirmkārt par harmonizētu jaunu kategoriju, neprioritāri um, augsta uh, līmeņa kredīti un par bail-in mēs uzskatām, ka var Eh, pie, arī eh, Bēlīna procesā izmanto citus eh, augstākas kategorijas instrumentus pirms tiek arī piesaistīti noguldījumi Bēlīna procesā. Un tas veicinātu tādu efektīvāku noregulējumu. Tālāk par saktajām obligācijām, kā tās tiek skatīts SFR. Es piekrītam eh, banku iestādes eh, rekomendācijām, kas izteiks 2015. gadā, ka tikai ierobežot kategorijai būtu jānosaka MFSR izņēmums, bet uz pārējām šie noteikumi attiektos. Paldies. Citi vēlas kaut ko teikt. Jā, vēlējos atgriezties pie Hokmārka jautājuma par to, kā uzraudzība uz, un noregulējuma uh, faktori uh, sadarbojas MRL par bail-in lēmumu pēc uh, Tātad at, attiecībā uz atvērtu bankas ir maksātspējīga banka. Pastāv tiešām saiknē starp to, ko sagaida uzraugi pirms nedēļas nogales un pēc nedēļas nogales, jo mums ir jāsaglabā bankas pamata funkcijas un jāsaglabā uh, tās, eh, tā jāpaliek atvērtai, lai tā varētu turpināt darbību, un tādēļ ir jāizvērtē eksante, eh, eh, kas būtu atbilstošais līmenis telaks ietvaros šī atsauce uz 16%. Tas ir minimums. Tātad mēs uh, izējām no tā, ko mēs varētu sagaidīt, un pēc tam nosakam MRL līmeni, tas tāpat ir arī starptautiskā līmenī, un tas tiek paredzēts uh, jaunajā tiesību aktu kopumā. Runājot par banku darbības sarežģītību, tas nav saistīts ar banku iestādēm. Ja, nevar teikt MP pret SP, jo šīs uh, darbības ir sarežģītas un banku struktūra arī nav tik vienkārša nevis no uh, bilances raugoties, bet no uh, noregulējuma perspektīvas skatoties. Šeit ir problēma un mēs cenšamies to risināt. Paldies! divi īsti punkti eh, par MRL un kapitāla prasībām, kā tie sadarbojas vai saskan. Tāds bija Honkmārka kunga jautājums. Šeit pastāv risks mūsu prāt Es kā uzraugs vēlētos, teiksim, lai banka būtu ļoti spēcīga. Es negribētu riskēt ar savu reputāciju, bet noregulējuma iestādē arī būtu varbūt tādi paši stimuli. Un līdz ar to mēs uh, gribam ļoti drošas bankas uh, uh, un šīs pašas augstās prasības mēs attiecām arī, attiecinām arī uz šo uh, nedēļas nogales prasību. Tālāk par uh, hipotekā, hipotēku obligācijām šis jautājums tika uzdots. Nu, mēs Bāzels komitejā vēl neesam panākuši vienošanos, jo riska izvērtējuma atšķirība ir starp Amerikas bankām un Eiropas bankām. Un līdz ar to būtiski atšķiras arī banku sistēmas darbībā ASV un Eiropā. Mēs joprojām vēlamies panākt zināmu veidu globālu vienošanos, bet nu, tas vēl ir tāds tāls mērķis. Paldies, tagad vārds Elīzai Ferērai. Vēl par MRL mums būtu sīkāk jāizanalizē šis jautājums, jāveic ietekmes novērtējums par MRL trūkumiem uh, periodā, kad uh, mēs teorētiski izvirzām šīs papildu prasības un cenšamies aprēķināt uh, iespējamās izmaksas Un domājot par tādu kopīgu pieeju bankām, tas mums jāņem vērā. Un vidējie rādītāji šajā situācijā neko nenozīmē. Tālāk par kreditoru hierarhiju. Ir tā ir jāprecizē, un tas jādara pēc iespējas ātri. Un pēdējais tika izdarīta atsauce uz to, ka mēs darbojamies vienotā tirgu, ka bankus Savienība un ka šie š, banku grupas gūs labumu no likviditātes koncentrācijas noteiktās ekonomikās, bet nu, mēs vēl esam procesa sākumā un mums ir vienāda atbildība, bet uh, filiāļu situācija var būt atšķirīga, domājot par kapitāla aizplūdi, bet visi šie jautājumi netiek atbilstoši risināti, nav atbilstoši instrumenti Eiropas līmenī, un es nedomāju, ka ar nacionāliem instrumentiem uh, Mēs eh, šobrīd strādājam, es nezinu, vai mēs esam jau sasnieguši eh, šo attīstības pakāpi. Tālāk ir jāpātrina, arī, jāpātrina šis pārējais periods un jāprecizē īstenošanas noteikumi. Paldies tagad vārds mūsu referentiem. Vispirms Hokmarka kungs. Es vēlētos pateikties visiem runātājiem. E, kur atbildēju uz daudziem jautājumiem. Es domāju, ka mēs daudz ko varam šeit sev gūt par Emrēlu, par Tīlāku un tajā pašā laikā arī runājot par atbildības sadalījumu, neraugoties uz faktu, ka situācija ir sarežģīta, tomēr mums tā ir jāskat tuvāk. Un tāpat arī citi jautājumi, kas izskanēja šeit, ir būtiski, un tāpēc paldies vēlreiz visiem panelistiem. Paldies! For... Uh, eh, Pēters Simons no savas puses vēlos pateikties visiem runātājiem ar lielu interesi sekoju tam, ka proporcionalitāte ir viens no pamataspektiem, pie kā ir jāstrādā. Un ar lielu prieku uzklausīju paneļa dalībnieku sacīto, tā izskaitā par to, lai mēs neizgudrotu velosipēdu otro vai trešo vai ceturto reizi Eh, paldies, ka jūs visi esat piesaistīti eh, darbā pie šī projekta un paldies, ka atbildējāt uz mūsu uzaicinājumu ieradāties pie mums. Paldies! Paldies, manuprāt! šī bija ļoti noderīga viedokļa apmaiņa un noderīgs seminārs. Un tagad, kad mūsu rīcībā būs vairāk elementu, mēs varēsim labāk sagatavot mūsu uh, ziņojumu projektu.